va Bien, mesdames, messieurs, je vous... Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Je voudrais vous souhaiter... Gribētu jūs sveikt šajā starpparlamentārajā komitejā. Paldies, ka jūs eh, izvēlējāties eh, ierasties eh, šajā pasākumā, kuru vada Eiropas parlamenta budžeta komiteja. Es esmu Eiropas parlamenta budžeta komitejas priekšsēdētājs, un līdz ar to man ir tā privilēģija atklāt šo sanāksmi. ir ļoti ciešas attiecības starp Eiropas parlamentu un uh, nacionālajiem parlamentiem, un uh, man tas ir ļoti svarīgi, lai mums būtu ciešas saiknes ar uh, uh finanšu un budžeta komitejām nacionālajos parlamentos. Par ko tad mēs šodien runāsim? Par eh, daudzgadu finanšu schēmas vidusposmu pārskatu. Kā jau es šorīt eh, teicu, nevajag eh, par augstu novērtēt Eiropas budžetu. Tas sastāda 1% no Eiropas IKP. Šis budžets ir iekļauts daudzgadu finanšu schēmā, kas ilgst septiņus gadus, un uh, tagadējais ietvars sākās 2014. gadā, un tas beigsies 2020. gadā. Un galvenokārt resursi nāk no dalību valstīm, un jūs varat iedomāties, uh, uh cik uh, uh, ļoti ir jāstrādā dalībvalstīm, lai sniegtu ieguldījumu um, Eiropas budžetā ir augsta līmeņa darba grupa, kur vada Mario Monti, un viņi strādā pie pašu resursu uh, jautājumiem. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments um, šeit sniegs uh, izšķirīgu ieguldījumu, balsojot uh, par um, uh, to, ka uh, piekrīt um, šādiem pašu resursiem bet mums nevajag uh, lolot ilūzijas, ja uh, būs tāds Eiropas uh, nodoklis, tad tas pievienosies nacionālajiem nodokļiem, nodokļiem un vajadzētu vai nu tādu Eiropas nodokli, kas neietekmētu kopējo nodokļu slogu. Šis daudzgad finanšu ietvars uh, ļauj mums sniegt dalību valstīm uh, līdzekļus kohēzijas fondu un sociālo programmu izteiksmē, un 80% no līdzekļiem uh, atgriežas dalību valstīs. Šis uh, budžets mums neatļauj nekādu elastību būtībā. Tas ir izveidots Eh, lai strādātu mierīgos apstākļos. Tiklīdz ir kāda krīze vai ārkārtas apstākļi, tad eh, Eiropieši jautā, ko tad dara Eiropas Savienība. Un eh, budžeta līmenī līdzekļi ir ļoti ierobežoti. Tad, kad Junker kungs sāka vadīt komisiju, viņš konstatēja to, ko mēs piekrītam viņam arī, ka trūkst investīcijas, un viņš uzskatīja, ka jāveido papildus, jāveicina investīcijas Eiropas Savienībā. Uh, un tika izveidots uh, šis vīrusa efekta instruments uh, Eiropas Strateģisko investīciju fonds, lai uh, piesaistītu līdzekļus, sniedzot garantijas šī fonda ietvaros. Un ir paredzēts šajā um, sadaļā, kur mēs runājam par investīcijām nākotnē, Mēs runājam par 2020. Eh, gada eh, plānu pētniecībā un eh, arī Eiropas Savienošanas instrumentu. Bet šis finansēšanas instruments tātad ne, neņem naudu no dalību valstīm, bet kaut kur no citurienes. Daudzgad finanšu schēma tika pieņemta pirms um, parlamenta jaunā sasaukuma, kas eh, um, bija 2014. gada budžets. Un diskutējot, um, tika teikts, ka šis daudzgad finanšu ietvers tiks pārskatīts, kad būs pagājusi pusi no termiņa. Un jāņem vērā dažādi apstākļi un uh, visi saprot, ka šis budžets, ka tas ir veidots uz tik ilgu laiku, neļauj mums ņemt vērā jaunos uh, elementus. Uh, līdzīgi kā es jau pieminēju šo uh, strateģiskās investīcijas mehānismu un arī investīcija banka ir līdzīgs instruments, bet lai mēs cīnītos ar migrācijas krīzi un lai uzņemtu bēgļus, ir sniegti paziņojumi, ka jāveido trasta fonds, eh, ka ir jāsaņem eh, nauda no Eiropas budžeta, bet arī no dalību valstīm, un ir tāda diezgan atturīga eh, atbilde no dalību valstīm. Tātad 2016. Eh, gada februāra sākumā um, tika iegūts viens miljārds, bet tagad tika pateikts, ka 3 miljārdi tiks sniegti Turcijai, lai Turcija varētu uzņemt bēgļus, kas lielā skaitā ierodas no Sīrijas, bet jau ir jāatrod um, līdzekļi, lai to visu finansētu. Tātad mēs esam sagatavošanas fāzē, sagatavojot um, Uh, daudzgad finanšu schēmas pārskatīšanu. Un uh, uz to balstoties arī tiks gatavots jaunais finanšu plāns, jaunā finanšu schēma. Un uh, tad ir jādomā par to, vai tas būs uz septiņiem vai pieciem gadiem. Bet tagad mēs runāsim par daudzgad finanšu schēmas pārskatīšanu. Uh, budžeta komiteja ir iecēlus divus referentus, Izabela Tomā kundzi no sociāldemokrāta grupas un Obrehta kungu no tautas partijas eh, grupas. Obrehta kungs šodien nevar ierasties un eh, tāpēc Izabela Tomā jums eh, pastāstīs, kāda ir situācija, cik tālu esam tikuši, gatavojot šo DFS pārskatīšanu. Skats ir tas, ka komitejai būs jāiesniedz rezolūcijas projekts uh, pirms šā gada, līdz šā gada beigām, kur um, mēs runāsim par to, ko mēs sagaidām no šīs pārskatīšanas. Um, mēs prasīsim vairāk līdzekļus, vairāk uh, apropriācijas, uh, un ja nebūs uh, papildus līdzekļi un būs Eh, ārkārtas situācijas, tad eh, būs eh, problēmas un tiks apdraudētas programmas, kas tika sākotnēji iekļautas šajā daudzgad finanšu schēmē. Mums būs arī debates, un es vēlētos, lai tie, kuri izsakās, neizsakās ilgāk par divām minūtēm, lai varam uzklausīt pēc iespējas vairāk uh, runātāju, un četros būs otra sēdes daļa, kur mēs runāsim par līdzsvara rašanu uh, jaunajā, uh, tātad šajā daudzgad finanšu schēmā, un ir par to, kādas ir uh, finanšu vajadzības, lai cīnītos ar bēgļu krīzi un esam paredzējuši arī runāt par to, kā varētu pārvarēt uh, ekonomikas un sociālo krīzi, un jo īpaši runāt par jauniešu garantijas iniciatīvu. Un runāsim arī par mobilitāti. Tomā Kunze, lūdzu, jums vārds. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem, kas esat ieradušies, un šis tiešām ir jautājums, kas uh, mūs nodarbinās visu šo gadu, 2016. gadu, un kā jau teica Eiropas parlamenta budžeta komitejas priekšsādātājs, juridiski lietas ir ļoti skaidras, pat ja politiski uh, mēs to skaidri redzam, ka tas nav tik vienkārši. Juridiski jūs zināt, ka katru gadu mēs balsojam par budžetu, bet mēs par to balsojam daudzgad finanšu schēmas ietveros, kas uh, jau ir vairākas reizes tā pieņemts, un tam ir septiņu gadu termiņš. Tātad varat iedomāties, kas var mainīties septiņos gados. Juridiski ir šis daudzgadu finanšu ietvers uz septiņiem gadiem. Šobrīd mēs runājam par 2014. līdz 2020. gadu. Tur ir uh, kohēzijas aploksnes, kas nav maināms, ir arī izdevumu griesti, kas uh, ir ļoti skaidri un ir daži elastības instrumenti un arī dažas problēmas, pie kā pieskarsimies. Daudzgadu finanšu schēmā, kas bija no 7. līdz 13. gadam, parlaments konstatēja, ka ir nepieciešams uh, pārskatīt uh, griestus un elastību budžetā, uh, Uh, jo ir ilgs šis periods, uh, un tas nebija pietiekami paredzēts iepriekšējā ietvarā, un tāpēc, tad, kad bija balsojums par 2014. līdz 2020. gadu daudzgadu finanšu schēmu, parlaments uzstādīja virkni nosacījumu, kuru vidu uh, ļoti pamatoti tika iekļauts otrais pants, kas paredz, ka var pārskatīt vai mainīt um, daudzgadu finanšu schēmu vidusposmā, tātad tad, kad termiņā, termiņš ir pusē. Un eh, tāpēc līdz šā gada beigām eh, komisijai ir jāiesniedz priekšlikums. Eh, tā kā parlaments bažīs, ka šis priekšlikums varētu nākt par vēlu, tāpēc budžeta komiteja izlēma sagatavot iniciatīvu ziņojumu par to, kāda būs parlamenta pozīcija. Un tāpēc izstāstīšu, kur mēs šobrīd esam, bet mēs neesam pārāk uh, um, tālu, bet mēs nevaram zināt, kādas būs debats un kāds būs balsojums. Debats jau ir sākušās, un, bet mēs nezinām, protams, kāds būs uh, balsojums. Uh, un iespējams, ka tas būs jūlijā. Runājot par politisko plānu, kā jau to pieminēja priekšstādātājs, um, mēs runājam par dažādām krīzēm, daudz sarežģītāka situācija nekā iepriekšējā daudzgad finanšu schēmā. Eiropa saskaras ar uh, virkni problēmu, ir nespējīga, gandrīz nespējīga tiešām bēgļu krīzes priekšā. Arī Schengenas zonā ir milzīgas problēmas, ir eh, šķelšanās eh, dalību valstu vidū, eh, agrāk bija Grieķijas iespējama izstāšanās, un tagad runa par Lielbritāniju, un jārunā arī par šīm te um, krīzēm, kas atkārtojas, proti um, augstais bezdarbs, ļoti augsts tas ir uh, jauniešu vidū, 25 procenti jaunieši līdz 25 gadu vecumam ir bez darba. Un uh, um, priekšsādātais jau pieminēja šīs te investīcijas, kas diemžēl ir pārāk zemas, finanšu krīze uh, joprojām pastāv, ir jauna apdraudējuma un varbūt uh, arī maksājuma krīze, ko jūs varbūt mazāk uh, mm, pazīstat. Tā ir tāda Eiropas budžeta uh, um, īpatnība, jo budžets nevar būt ar deficītu, tam ir jābūt līdzsvarā, bet tā kā jau vairākus gadus uh, saistības ir daudz lielākas nekā maksājumi gadu pēc gada, um, tas notiek un 2014. gada decembrī mums bija, to varbūt nevar nosaukt par uh, deficītu, bet bija 24 miljārdi nemaksātu, neapmaksātu rēķinu Eiropas Savienībā, kuri eh, kaut kad eh, nonāks eh, vietējās pašvaldību budžetos vai laboratorijās vai pērniecības iestādēs. No šiem līdzekļiem tur būtu jānonāk. Uh, Un saskaroties ar šos krīzes situāciju, um, kas uh, ir uh, gan uh, konjunktūrāla, gan struktūrāla krīze, mums ir jāraugās, kādi tad būs šie lēmumi. Nav nekas īsti izlēmts, un mums ir jāsaprot, ka, kā jau priekšādātais to pieminēja, ka apmēram 80% budžeta uh, ir, eh, kas nāk no dalību valstīm. Un eh, ka valdībām tātad ir eh, šīs te tieksme pēc iespējas ierobežot tos līdzekļus, ko viņi maksā, lai saglabātu savā budžetā elastību. Tas nav apvainojums tagad uh, par egoismu vai tam līdzīgi, tā ir vienkārši tāda budžeta struktūra, kas uh, noved pie šādas rīcības. Un uh, neskatoties uz visu, uh, tomēr jāatzīst, ka ir tāda zināma netaisnība, negodīgums budžetā. Un, um, un dalībvalstis uh, krīzē saka, nu jā, tur 4 miljārdus Turcijai, 3 miljārdus uh, bēgļu uzņemšanai, tad uh, šeit atkal 8 miljārdus investīciju fondam, Junker fondam, tātad no vienas puses eh, netiek eh, likta nauda šajā kopējā katlā, bet no otras puses eh, nav nekādas vilcināšanās, ka tad ir kāda vajadzība vai krīze, kas parādās, prasīt no Eiropas Savienības budžeta uh, sniegšos līdzekļus, jo bieži vien ir iespējas, ka uh, parlaments ir tikai tērētājs, bieži vien tieši uh, Eh, tās ir dalībvalstis, kas vienpusēji lēmj par eh, šādiem tēriņiem mm, no Eiropas budžeta. Tātad par to jau esam kopā runāši, runājuši, to neatkārtošu, bet gribu uzsvērt, ka migrācijas krīze uh, ir, ir bijis jāfinansē pārvietošanas pasākumi un arī šis jaunais trasta fonds, jo daudz gadu finanšu schemā tas bija pārāk maz paredzēts un tāpēc bija jāizveido jauni budžeta mehānismi. Un tad, kad es saku, ka mēs, kas mēs izgudrojam šos instrumentus, tā bieži vien bija komisija un uh, attiecībā uz šo investīciju uh, deficītu 300 miljārdi uh, Uh, šis trūkums, tāpēc uh, Junkara plānā bija uh, jāņem līdzekļi no pētniecības un no transporta infrastruktūras, jo ne no kurienes citriens nevarēja paņemt. Runājot par jauniešu bezdarbu, tur ir vēl sliktāk, tur bija jauniešu garantija, kas bija šajā daudzgad finanšu schēmā, un tur bija paredzēts pirmais novērtējums, bet 2016. gadā tas pavisam pazuda. Un, un uh, tas ir jāpārtrauc, un tas tiešām nav labi. Es ļoti piesardzīgi vērtēju tagadējo situāciju, jo, piemēram, parlamentā tagad uh, notiek uh, debatas, ir dažādi veidi, kā varētu rīkoties. Jautājums ir par budžeta struktūru, kas, manuprāt, ir galvenais jautājums. Proti, mēs nevaram turpināt tā, ka budžetā 80% ir eh, dalībvalsts ieguldījums, jo taisnīgas atdeves mehānisms, ko daži grib pat ierakstīt līgumā, eh, tas eh, neatbilst šai situācijai, jo ir jāstrādā pie Eiropas Savienības budžeta struktūras, kā jau priekšādātais teica, un labi, ka tas ir tajā pašā gadā, jo ir Monti darba grupai, šai augstā līmeņa darba grupai jāstrādā, viņi strādā pie pašu resursiem, tur ietilps gan parlamentārieši, gan padomas, gan komisijas Eh, biedri, eh, lai censtos rast izēju no šīs paralizējošās eh, situācijas. Bet ja būtu lēmums par to, kā tad izveidot, piemēram, ar kāda nodokļa palīdzību veidot Eiropas budžetu, tad jādomā par to, kādas tad būs kompetences, kādas būs Nacionālo parlamentu kompetences un ir jāstrādā pie tā ar nacionālajiem parlamentāriešiem. Tas ir ļoti nepieciešams, tas ir skaidrs. Var, varbūt mums pašiem vajadzētu padomāt par to, kādas struktūras būtu jāveido. Un otrkārt ir jāuzlabo sārunas starp parlamentu un uh, padomi. Tur uh, arī nacionālajiem parlamentāriešiem būtu sava loma spēlējama, jo zināmā uh, mērā uh, padome šeit darbojas kā līdzlikumdevējs un zināmā mērā varbūt uzstājas tā kā Nacionālo parlamentu vietā. Es redzu, ka uz mani uh, skatās jau. Nu, tas bija par uh, to, kas ir jārunā, par ko jārunā. Um, un jārunā arī par uh, bēgļu krīzi, jo tas uh, dēļ mums ir jādomā par to, uh, Uh, kā veidot tādus kā budžeta satelītus, jeb ja pavadoņus, papildus līdzekļu avotus, un kā tad ir uh, demokrātiskā kontrola tam visam, tie visi jautājumi šiem papildu budžetiem, budžeta pavadoņiem ir uh, jāskata daudzgadu finanšu schēmas pārskatīšanas kontekstā, un jārunā arī par termiņiem. Jo jā, ja 2014. gadā mēs uh, tikām ievēlēti un konstatējām, ka 2013. gadā jau ir pieņemts daudzgadu finanšu ietvers, tad uh, kā tad mēs varam darboties? Tas ir līdz 2020. gadam. Proti tie, kas tiek ievēlēti 2014. gadā, mēs uh, beigsim strādāt 2019. gadā, līdz ar to mums vienkārši jānoskatās, kā šis vilciens aiziet pirms mūsu termiņa tika pieņemts šis uh, ietvars, un uh, tas ilgs, ilgāk nekā mūsu pilnvaru termiņš. Tātad saskaņot varbūt demokrātiski šos uh, termiņus, uh, budžeta jautājums, to vajadzētu darīt. Un tad ir arī tādi tehniskāki jautājumi, kas varbūt arī tomēr ir ļoti svarīgi, piemēram, elastība jo, kā jau tika teikts, lielākā daļa Eiropas Savienības budžeta ir jau gatava, jau iezīmēta, un tās ir tās, tās augstās slēgtās aploksnes. Piemēram, kohēzijas fondi, tiem mēs eh, nevaram ķerties klāt, tā tad ir eh, jāsaprot, kāda ir šī elastības marža, eh, elastības iespēja un arī jautājums par griestiem, tātad kāda ir mūsu kapacitāte Manuprāt, tas ir pilnīgi nepieciešams pacelt šos griestus. Šobrīd uh, ir uh, vairākas politikas, uh, mēs varam runāt par bērgļiem, bet varam runāt arī par drošību un robežām, jo, ja Schengena sabruks, tad tās ir arī Eiropas ārējās robežas, jo tās reāli nepastāv. Visi šie jautājumi ir jāuzdod. Mēs neesam tikai um, budžeta cilvēki. Mums par to ir jādomā. Par to es uh, gribēju jums pastāstīt, un uh, mēs tiešām ceram, ka um, Nacionālajie parlamenti ar mums sadarbosies un ka abām pusēm ir jāstrādā kopā uh, pie Eiropas budžeta, un mums kopā ir jāraksta šī Eiropas Savienības vēstures lapuse, kur mēs atveram šodien. Merci pour. Paldies Izabelē Tomā. Paldies, ka iepazīstinājāt ar budžeta komitejas paveikto darbu. Nu, lūk, uh, ieviest grozījumus daudz gadu finanšu plānā. Tagad dodu vārdu Lauteram Komesam. Viņš ir Eiropas lietu un finanšu komitejas uh, loceklis, uh, Nīderlandietis, uh, Kulmersa kungs Mēs eh, eh, patiesi paļaujamies un ceram uz jūsu valdību, kas šobrīd eh, veic prezidējošās valsts funkciju, un ceram, ka izrādīsiet nepieciešamo elastību. Paldies priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu būt jūsu vidū un uzrunāt jūsu komiteju par tās gadu finanšu plānu. Īsumā par to, kāda ir Nīderlandes valdības nostāja Eiropas saimnības budžeta, daudzgadu finanšu plāna sakarā. Mana partija ir iespējams viss eiropeiskāk noskaņotā partija Nīderlandes parlamentā, bet arī mēs vairs nedagam entuziasmā, lai aizstāvētu šādu budžetu. Un šeit ir nepieciešama saruna, kā Eiropas parlamentā, tāda dalībvalsts parlaments starpā par to, kāda nākotne mūs gaida un kādu mēs to vēlamies pirms pāris nedēļām Amsterdamā organizējām konferenci, kurā spriedām par MFF. Eh, Namatās bija mūsu parlaments. Un uh, mūsu parlaments ir veltījis uh, daudz kritikas uh, daudzgad finanšu plānam aizdītajos um, divos, trīs gados. Mūs satrauc šī brīža uh, budžeta apguves uh, kārtība, procesi. Ir tīpaši uzskatām, ka jāre, jāreformē šīs trīs jomas. Pirmkārt, sarežģītā neparedzamā uh, Eiropas saimnības ieņēmumu sistēma, otrām kārtām uh, atbildīgi izdevumi un trešām kārtām nepieciešama lielāka elastība MFF iekšienē un eh, elastīgāki eh, izdevumi kopumā. Un par katru tēmu sīkāk. Pirmkārt par ieņēmumu pusi. Vēlos jums teikt, ka kopš 14. gada budžeta korekcijām eh, nīderlandiešu valodas vārds nāheifing joprojām mūsu atbildīgam ministram rādās nakts murgos jo šī neparedzamā sistēma, kas eh, ir balstīta eh, iekšzemes eh, koproduktā, liek ik gadu svīst augstus sviedrus finanšu, ministri, finanšu ministriem un valstu parlamentiem, kam jāapstiprina savs budžets. Šīm korekcijām būtu jātiek apstiprinātām noteiktos laikos ar noteiktu regularitāti, un mēs ceram, ka augsta līmeņa uh, grupa, kas skata pašresursu jautājumus Montikunga vadībā, sacīs savu vārdu, bet vēlamies iedrošināt kā Eiropas, tā dalībvalstu parlamentus mm, prasīt, lai notiktu tādas regulāras platformas, uh, kurās varētu spriest par budžetā nepieciešamajām korekcijām. Otram kārtām priekšsēdētāji par izdevumiem. Eiropas revīzijas palāta ik gadu mums skandina jau 20 gadu garumā, ka nodokļu maksātāji nauda netiek tērēta liederīgi un pamatoti. Un Nīderlandieši un citu valstu pilsoņi drīz to vairs nevarēs izturēt. Jau sākas kurnēšana, diezgan skaļas sūdzības atskan, un jau deviņus gadus Nīderlanda ik gadu ir um, nākot klajā ar nacionālo deklarāciju, tā, tā dēvēto, par mūsu uh, valdības uh, tā gada izdevumiem. Un Nīderlandes parlaments Mēs uzskatām, ka dalību valstīm nāktos eh, šo atbildību uzņemties caurskatāmības un tiesiskās paļāvības vārdā un vismaz savā nacionālā līmenī šādu deklarāciju gadu publicēt. Trešām kārtām par lielāku elastību un papildu pievienoto vērtību izdevumu pusē. Eiropas Savienība saskars ar ievērojumiem izaicinājumiem, pirmkārtām saimnieciskā krīze, otram kārtām bēgļu, migrantu krīze, bet Eiropas Savienība pusi Uh, savu budžetu tērē uh, saimniekošanai vakardienas gaumē, nevis nākotnes izaicinājumu risināšanai. Tā tas ir uh, vilcies gadiem ilgi, Eiropas Savienība joprojām nav spējīga adekvāti rēģēt uz mainīgo realitāti. Un daudzgad finanšu plāns arī dzen ir jākoriģē, lai tas kļūtu elastīgāks uh, gadu griezumā, kā arī starp uh, budžeta sadaļām, lai Eiropas Savienība spētu adekvāti un saulēcīgi rēģēt uz, uz mainīgo mainīgo vidi. Mēs uzskatām, ka jāpievērš pastiprināta uzmanība skaidru mērķu formulēšanai, ko uh, finansēsim Eiropas Savienības budžeta, kā ēst e, tā dalībvalstu līmenī. Ideālā, ideāli budžets tiktu izlietots efektīvos pasākumos un radītu uh, vērā ņemamu pievienoto vērtību tādās jomās kā jauninājuma, ārējās robežu apsardzība, ilgspējīga enerģētika. Uh, Tas eh, šīs prioritātes, eh, ko daudz efektīvāk spētu īstenot tieši Eiropas Savienības līmenis, nevis dalībvalstu līmenis. Projektu atlasē jānotiek pēc to pievienotās vērtības, eh, nevis pēc kaut kādiem birokrātiski sektorāliem priekšrakstiem. Un priekšsētāji ar lielu interesi uzzināsim, ko šai sakarā domā Eiropas parlaments, ko domā citu dalībvalstu parlamentāriešu, lai Eiropas Savienības budžets būtu efektīvāks un elastīgāks un ar lielāku pievienotā vērtību. Paldies! Paldies, Kulmers kungs! Tiešām, ņemot vērā mm, divu runātāju sacīto, varam pārīt pie nākamā posma mūsu šīs pēcpusdienas sarunā sarunas. Došu vārdu Franso Markam. Mm, viņš strādā ar Eiropas Savienības budžeta jautājumiem, viņš ir Eh, Francijas senāta eh, loceklis eh, un atbild tur par budžetu. Paldies priekšsēdētāji, paldies mūsu līdzinājiem oratoriem, kas ieskicēja tādu vērtīgu uvertīru tam, ko es vēlos sacīt. Paldies Tomā kundzei, paldies Kulmersa kungam. Abi norādīja uz to, ka budžetam ir jābūt elastīgākam, pielāgoties spējīgākam un ir jābūt elastīgākam līdzekļu izlietojumam eh, šai piešķiršanas un pārvirzes eh, kārtībai. To citas starp atzīst arī mm, Eiropas komisija, eh, vērtējot jau šī gada nepieciešamā korekcija aprises, un ir jāspēja atvieglot līdzekļu piesaistē no novatoriskiem finanšu resursiem, uh, Um, un te nepieciešamas pārmaiņas nekavējoši. Tāpat arī vēlētos norādīt, ka šobrīd Eiropā 74% izdevumu aiziet lauksaimniecībai, un, uh, un vidē 40% no tā, un kohēzijai 30%. 3%. Eh, nu, tās tās divas pamatsadaļas, un tur mm, tā pielāgoties spēja un elastība nav nekāda nākotnes fikcija, tai tur būtu jābūt jau tagad. Um, nu, piemēram, um, bēgļu jautājums um, šeit, uh, tā tad tiek runāts par solidaritāti. Nu, lūk, kohēzijas uh, politikas finanšu aploksne Mēs šorīt dzirdējām, kā Grieķijas eh, parlamentārietis eh, jau kaut ko eh, runāja par to, ka piestādīs visiem pārējiem rēķinu, jo kāpēc gan lai Grieķija darītu citu nepateicīgo darbu. Mūsuprāt, būtu jābūt iespējai gadu, gadu griezumā pārvirzīt līdzekļus budžeta piešķīrumus aktuālām vajadzībām. Um, tā kā neiesim jau ik pa brīdim koriģēt nodokļu likmes, bet ir jābūt budžetā iebūvētām spējām pārvirzīt līdzekļus konkrētā brīža vajadzībām, aktualitātēm. Nu, bet, protams, lauksaimniecības šiem te līdzekļiem ir, ir savi noņēmēji, savi aizstāvi, kas no tā negrasās atkāpties un uh, liberālās politikas rezultātā kopējais pieejamais līdzekļu apjoms ir samazinājies, bet mm, šī te uh, liberālā lauksaimniecības politika uh, ir ar uh, ievērojumām ēnas pusēm. Nu, paskatieties, kas notika pēc piena kvotu atcelšanas, kāda ir situācija mm, tirgu šajā nozarē. Tā kā, lūk, vēl viens arguments par labu tam, ka nepieciešama lielāka elastība ārkārtas situācijās un arī diena no eh, dienas eh, reaģējot uz, uz situāciju. Nākamais runātājs tiešām ir labi, ka tautas vēlēti priekšstāvi ir sapulcējušies eh, šeit šodien, saka Levandovska kungs. Šī finanšu perspektīva, kurā, kurā tagad dzīvojam, radās krīzes laikos, fiskālās konsolidācijas laikos, Uh, Kamerāna kunga nopelns arī ir tas, ka šeit uh, mūsu atvēzienu iespējas ir stipri samazinātas. Un tā visa rezultāts bija pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē mazāks budžets ar uh, lielāku iekšējo elastību. Tas ir jāatzīst, bet jāatzīst arī tas, ka Eiropas Savienības atbildības tvērums pieaug. Uh, Mm, līdz šim brīdim tā ir bijusi tāda vienvirziena kustība, naudas ir kļuvusi ar katru gadu vairāk, bet tagad ir kvalitatīvas pārmaiņas, ir, ir šo ES līmeņu pienākumu klāsts paplašinājies. Un mums situācija ir tāda, ka jāmēģina izdarīt vairāk mm, ar mazākiem līdzekļiem. Tagad mums ir jāmenedžē migrācija, šī bēgļu krīze, par kādu naudu rodas jautājums. Un nevar šo situāciju tā, tā tieši salīdzināt ar kādiem aizvadītajiem gadiem. Uh, šo ne, neizpildīto saistību bagāža ir samazinājusies, uh, bet tā nav visa uh, patiesība. Bet, kaut arī mūsu priekšā ir jauni izaicinājumi, kas, kas izgaismojas arvien skaidrāk, 16. gada jau rezerves datus jau ir izsmeltas, eh, izdevumi tiek norakstīti uz turpmākiem gadiem, šis frontloadings notiek ehm, jau 14. un 15. gadā tas tika darīts, bet nu kādam gala beigās par to būs jāmaksā 18., 19., 20. gadā. Nu, tai ir jābūt kaut kādām saprātīgām robežām. Ehm, Līdz ar to mēs virzāmies uz, uz to, ka vienā jau kā brīdī nāksies nopietni pārskatīt to, kā veidojas mūsu budžets. Uh, un uh, tas būtu jāņem vērā jau daudz gadu finanšu programmas plānojot, uh, ka ir tik daudz neizpildītu saistību un neveiktu maksājumu. Kaut kas te īsti nav kārtībā. Ir divas kategorijās, ja sasniegti griezti, starptautiskās saistības, migrācija, drošība Eh, šeit eh, nekādu ievērojumu pievienoto vērtību mums neizdosies eh, radīt. Ir, ir kvalitatīvi citādāk jāstrādā, mm, piesaistot investīcijas lokāli. Par finanšu instrumentiem, jā, nu tas ir labi, bet tikpat labi var arī mēģināt privātās publiskās partnerības plašāk izmantot. Ziemeļvalstis ir, ir Ziemeļvalstīs, piemēram, tas ir tāds uh, brīnum līdzeklis, uh, kas ir uh, ļāvis finansēt ievērojumus projektus. Paldies, Levandovska kungs. Neredas kundas apsveicam to, ka tiek domāts par budžeta korekcijām, bet mums ir jābū, jā, nepieciešams arī strateģisks skatījums, kā Eiropas parlamentā, tā nacionālajos parlamentos. Šajā spēlē likmes ir pārāk augsts, lai mēs būtu vienaldzīgi. Nedrīkstam būt tādi reaģējoši, reakcionāri, mums ir jāuzņemas tā atbildība, kas mums pienāks, un 14. 20. gada budžetu sākām ar pārdesmit miljārdu deficītu Un neskatoties uz to, ka šeit ir radīti jauni finanšu instrumenti un tā struktūra nedaudz citādāka, eh, dalībvalstis joprojām cīkstās savā starpā, eh, mēģina attaisnoties, eh, kā rezultātā ir apdraudēta 14. līdz 20. gada programma īstenošana, kas citādi sekmētu darba vietu radīšanu, sociālo saliedētību. Un redziet, visās tautās, visās valodās ir teiciens par solīts makā nekrīt. Uh, un šis ir tieši tāds gadījums. Mums priekšā ir iespēja, bet tā ir iespēja būt drosmīgiem, atbildīgiem un izlēmīgiem, lai eh, iebūvētu budžetā nepieciešamos eh, mehānismus. Kā kamēr kungs eh, norādīja, ir jārunā arī par ieņēmumu pusi. Dalībvalstīm ir jāspēj garantēt mm, ka komisijai tiek nodrošināti pietiekami, re, ne, pietiekami resursi kopīgu projektu īstenošanai. Līdz ar to kādi piemēram, līderu programmas šeit labuma saņēmēji joprojām reāli naudu nav redzējuši. Un tāpat arī jūs runājat par izdevumu pusi. Manā ieskatā šeit ir jā, jā, jāiet uz vienbalsīgu budžeta atbalstīšanu tā vietā, lai radītu kaut kādas apakšstruktūras schēmas Uh, kā rezultātā zūd uh, izgaist demokrātiska pāraudzība par budžeta izlietojumu. Līdz ar to mans jautājums ir, uh, ko darīsit, ko jūs vēlētos darīt tieši šajā sakarā? Paldies! Vladimiram. Vladimiram Mankam vārds. Pan predsedā. Paldies! Paldies par iespēju runāt. Ko mēs dzirdam līdz šim? Vairums, acīm redzot, piekritīs tam, ka ir nepieciešami Eiropas maksājuma noteikumi. Maksājumi ir jāizmanto projektiem, kas patiešām sniedz pievienoto vērtību. Mēs zinām, ka liela budžeta daļa atgriežas nacionālajās valstīs jautājums ir par pašu resursiem. Pēdējās sēdē mēs dzirdējām no Francijas un Spānijas locekļiem, kas mums teica, ka Eiropas Savienība jau ilgu laiku nav uzmaksājums, un savukārt šīs valstis kas nevar samaksāt Eiropas maksājumus, nav saņēmušas iepriekšējos maksājumus. Mums ir jāmeklē kādi sabiedrotie Eiropas parlamentā, lai mēs varētu kaut kādā veidā vienoties un risināt šo jautājumu, bet padomā ir vēl grūtāk. Tāpēc mums kopā nacionālajiem parlamentiem ir jārisina šīs problēmas. Mēs zinām, ka trešās valsts, piemēram, Ķīna un citas, eksportē preces, kas tiek ražotas ne labā, jeb neveiksmīgā veidā, ignorējot dažādas vidas intereses. Mēs varētu uzlikt tam papildus nodokļus, un tad mums būtu vairāk līdzekļu. Jāsaka, mums ir jānāk klajā ar idejām un jāizdara spiediens uz dalību valstīm, lai tās meklētu risinājumus, jo mēs nevaram ris turpināt tādā pašā garā. Paldies! Mankas kungs ir S&D grupas loceklis un Eiropas parlamentā pārstāv Slovākiju. Dodu vārdu Gardieza Vēlas eh, kungam, kas bija eh, Gardieza Vēlas kundzei Viņa bija eh, galvenā eh, referente eh, par 16. gadu budžetu un pārstāv Spāniju. Paldies! Es tad runāšu. Mēs te runājam par trīs pamatu punktiem daudzgadu finanšu schēmai, un galvenais šķiet ir elastība. Dzirdat, ko es saku? Jā, Labi, ja runājam par elastību un pievienoto vērtību, nu, tad mums sākās diskusijas, jo mums katram ir savas domas par to. Taču runājot par elastību. Konference, ko organizēja Holandas prezidentūras, bija darba grupā, mēs runājam par elastību. Un mēs varējām nodefinēt to, kas ir elastība un kā to realizēt. Jāsaka, ka budžets, kas ir tikai viena procenta līmeņā, katreiz, kad ir krīze, mēs skatāmies uz budžetu un domājam, kā mēs ko varētu izdarīt, bet nu kāda tad elastība šeit var būt pie tādiem līmeņiem? Tas ir visa pamatā. Mēs runājam par ilgtermiņa politikām un prioritātēm un jaunajām prioritātēm. Domāju, ka visi šeit būs par to, ka budžets ir jāmodernizē, ka mums jāiegūt vairāk naudas pētījumos, tehnoloģijās, pārmaiņās. Un, protams, jautājums, bet kur tad ņemt naudu? vecās prioritātes pret jaunajām prioritātēm, un tad lauksaimniecība un kohēzija 75% no budžeta. Taču, pat ja mēs varētu šīm programmām skatīties elastīgi un tās uzlabot, tās tomēr ir nepieciešams. Mums tās ir vajadzīgas Eiropas līmenī un mums ir vajadzīgi struktūra fondi, lai palīdzētu valstīm, kas vēl nav sasniegušas vidējo līmeni. Kā tad mēs to finansēsim? Vai nu vajadzīgs vairāk naudas, vai arī prioritātes būs konfliktā. Un šeit sākās diskusija. Runājot arī pār nākošo daudzgadu finanšu schēmu. Nu, ko tad prezidentūra šeit teiks? Paldies! Paldies. Dod vārdu Reimeram Bogem, Vācijas pārstāvim. Viņš uh, pārstāja Eiropas tautas partiju grupu. Paldies, priekšsādātāji. Es ar lielu interesi uzklausīju, uh, ko teica iepriekšēja runātāja Tomas Kundze, jūs uh, norādāt uz šo ticamības deklarāciju ļoti pamatoti, ko uh, to arī revīzijas palāta vienmēr piemin, bet es ļoti labi atceros, ka tieši attiecībā uz 80% budžet, Eiropas budžetā, kuri tiek uh, dalīti, pārvaldīti no komisijas un dalībvalstu puses, tas ir augstsensības politika un struktūra fonda, uh, tā ir tā joma, kur ir visvairāk eh, problēma, kā norāda revīzijas palāda, bet eh, vedot sarunas par 2007. līdz 13. gada daudzgad finanšu schēmu, par kuru toreiz biju referents ar toreizējo budžeta komitejas priekšsādātāju Levandovsku kungu un Mulderu kungu no Nīderlandes, toreiz dalība valstis atteicās uh, parakstīt ticamības deklarāciju par tiem līdzekļiem, uh, kurus uh, izmanto Eiropas budžeta līdzekļus savā valstī. Otra lieta, ko gribēju teikt, manuprāt, ir labi, um, kas tagad tiek diskutēts, jo mm, budžeta konferencē, kur organizēja Džordževs kundze novembrī, tur mēs arī par to runājām, uh, Un, uh, protams, ka mums ir jārunā par pievienoto vērtību, kāda uh, ir jēga uh, izdevumiem Eiropas līmenī, kuri izdevumi tad ir jēdzīgi, kur dod pievienoto vērtību, ir jādomā par tagadējiem izaicinājumiem, ņemot vērā tagadējo notikumu attīstību. Mm, tas ir tiešām aktuāli. Jūs runājāt arī par lielāku elastību. Jā, es to. Uh, es tam piekrītu, bet uh, pietrūks tādas ticības, jo kurš tad mūsu mēģinājums panākt lielāko elastību budžeta procedūrā gan 2007. Uh, līdz 2016. gadu finanšu ietverā, gan uh, vēl līdz pēdējiem brīdim arī 2014. līdz 2020. gadu finanšu ietverā, kurš tad mēģināja to bloķēt? liels skaits dalībvalstu. Un es varu jums pateikt, ka ja parlaments tagad spēkā esošajā daudzgadu finanšu schēmā beigās eh, parlaments nebūtu tātad daudz lietas izglābis pēdējā brīdī, tad tagadējais finanšu ietvers jau būtu beidzies, jo tā elastību, kuru panācām sarunās, ir jau maksimāli izmantota, veidojot uh, 9,2 um, miljārdu eiro um, bēgļu paketi, kas uh, pātrinātā procedūrā tika pieņemta. Un es labāk pat nerunāšu par to, ar uh, kādu pieju pirmajā lasījumā Korepērs vasarā vēl mēģināja pilnībā ignorēt tagadējo situāciju. Es vēlētos, uh, lai ja eh, šajā līmenī gan Nacionāla parlamenta, gan atbildīgie dalībvalstu politiķi jau no paša sākuma uzņemtos atbildību par sarunām, jo citādi mēs šajos jautājumos tālāk netiksim eh, un nepanāksim vajadzīgo progresu. Un tas, ko mēs tagad piedzīvojam, no vienas puses tiek radīti jauni instrumenti, piemēram, EFSI, tas ir interesants pilotu projekts, arī izmantojot jau pastāvošās programmas, um, paņemot līdzekļus no pētniecības un transporta, piemēram, to mēs varam ļoti mierīgi papētīt, jo ir e, pirmie skaitļi jau, kas parāda, ka kaut kas attīstās, bet e, tāds galīgs izvērtējums būs jāveic vēlāk. Bet vai tad elastība būs tāda, ka tagad e, vienkāršības labad vai, lai izvairītos no pārskatīšanas ārpolitikā, mēs, tāpēc, ka tas tā ir vajadzīgs, samazinām uh, uh, programmas kaimiņu valstīm, piemēram, Āfrikas fondā, un tad gaidām, ka dalība valstis uh, dos savus ieguldījumus, piemērotā apmērā, tas līdz šim vēl nav noticis. Un līdz ar to tas būs tāds lakmusa tests, vai šādi instrumenti darbosies, vai tie būs tikpat ātri atkal jāceļ un jālikvidē. Pēdējā piezīme, un tas attiec arī jau uz nākamo debatu priekšsādātāju, tas, ko mēs darījām jau no oktobra sākuma, tas skaidri parāda, ka divas kategorijas, jo īpaši ir tās, kuras vairs nespēja uh, ar budžetu atbalstīt tās lietas, kas ir darba kārtībā, arī robeža aizsardzība, Frontex jautājums par uh, to, vai mēs uh, tiešām vēlamies uh, vēlreiz nopietni mēģināt kaimiņu valsts programmās un pirmstiesāšanās programmās dot ieguldījumu mūsu kaimiņu valsts stabilitātes uzlabošanā, vai mēs vienkārši saliksim rokas klēpē un slēpsimies zem galda šis jautājums ir, uh, uz to ir jāatbild pārskatīšanas uh, periodā. Un uz šiem jautājumiem mēs nesaņemam atbildes uh, um, finanšu ietvarā, um, ja nu vienīgi tad mēs ķeramies pie struktūra fondiem vai lauksaimniecības politikas, un tad uh, iedomājieties, kas dažās dalībvalstīs sāksies, ja mēs to darīsim. Uh, mēs noteikti kādās izdevuma kategorijās varētu atrast kaut kur līdzekļus, ko pārvietot uz citām izdevuma kategorijām. Paldies! Paldies, Bēgas kungs! Um. Mums priekšā ir asas diskusijas. Es domāju, ka mums nevajadzētu cerēt uz lielām papildus summām. Indeks Tarants Igaunijas budžeta komitejas loceklis un arī zaļo grupas pārstāvis. Paldies! Lames kungs! Prezentācija arī piesaistīja manu uzmanību, kur ir šīs trīs problēmas taču prasīt vairāk elastību nav tas pats, kas to sniegt. Pagaidām labākais risinājums ir Nacionālo parlamentu rokās, jo tikai viņi spēja valdības piespiest vienoties, pārskatīt daudzgadu finanšu schēmu. Pretējā gadījumā mums problēmas un nekustība turpināsies. Tikai Nacionālais parlaments spēja izspiest valdības un nomainīt tās, un ja padome nenoņems spiedienu no komisejas, tad nekādu pārskatu nebūs. Atbilstoši līgumam Eiropas parlamentā mēs nevaram viņus izbalsot pēc šādas rīcības, tad nekas nenotiks. Taču ja padomē cilvēki just šo spiedienu no nacionālajiem parlamentiem, parlamenta alpu, tad elastību varētu panākt ar nopietnu daudzgadu finanšu schēmas pārskatu. Paldies! Paldies! Kahilu. Itālijas parlamentārietis. Paldies! Mani komentāri saistās ar novērtējumu, cik tālu esam tikuši starp institucionālajā darba grupā, kuras mērķis ir aplūkot darbības indikātorus dažādiem fondiem. Pirmām kārtām, lai pilsoņi saprastu, kā šīs finanses nacionālajās valstīs var palīdzēt ieguldījumos vietējās kopienās, nevis naudu tērējot centrālajai valdībai. Šai sakarā darba grupa cenšas demonstrēt pilsoņiem, kāpēc ir vērts ieguldīt Eiropas fondos. Ja būs objektīvs izvērtējums ar parametriem, katra tēriņa izklāsts, katra posteņa apraksts, tad mums ir jāskatās, pavisam svaigā veidā uz šo daudzgadu finanšu pārskatu schēmu. Ja tas vēl nav darīts, vajadzētu komitejai nodemonstrēt, ko tad viņiem ir izdevies izmērīt. Paldies! Tik tiešām tā ir eh, dalībvalstu parlamentu loma un pienākums. Izvērtēt to, kas notiek ar šiem te Eiropas e, kredītiem un raudzīties gādāt par to, lai šī nauda tiktu izlietot liederīgi, proti izaugsmas un nodarbinātības uh, veicināšanai. Tāda ir to būtība, tā, tāda ir to funkcija. Ja investīcijas uh, netiek veiktas uh, atbilstoši mērķim, uzdevumam, nu tad tā ir nolaidība vai kļūda vai pārkāpums, un jautājums par to, vai valsts parlamenti to uh, spēj vai ir gatavi to uzņemties. Jūs uh, vairāk kārt esat minējuši elastību, ka tā ir nepieciešama maksājuma piešķiršanā, uh, piemēram, 14. 20. gada pro, programmu daudzi ir kritizējuši par tās sarežģītību. Uh, ka maksājuma saņemšana ir sarežģīts process, ka šeit ir jābūt kādam atvieglojumam, bet eh, tagad eh, mēs eh, nereti nonākam pretējā grāvī. Maksājumi tiek pārcelti, pārvirzīti uz, uz, uz nākotni, kaut arī tiem būtu jātop veiktiem jau sen. Nu ko, paldies visiem, kas izteicās, tiešām eh, Nīderlanda eh, pienākas mūsu uzslavas par eh, šīs te konferences sarīkošanu pirms neilga laika. Jūs tur pievērsāties jauniem finanšu instrumentiem, pievienotās vērtības jēdzienam, konceptam. Un neņemsiet ļaunā, ka te ir daudz neatbildētu jautājumu. Komes kungs lūdzu. Paldies! Paldies par jautājumiem un komentāriem. Pirmkārt, kā Nacionālā parlamenta loceklis es vienmēr saprotu, ka vienmēr ir termiņš. Mēs esam samazinājuši par 15 miljārdiem 8% mūsu finanses. Un arī mēs runājam par to, ka naudas trūkst, politiku vajadzētu veikt, bet naudas nav. Šai ziņā vienmēr notiek diskusija par to, cik ir naudas Arī par Eiropas parlamentu budžetu, eh, par Eiropas budžetu mēs varam tā runāt. Ir šī daudzgadu finansu schēma, un tad ir jautājums par elastību un par naudas tērēšanu. Tāpēc mūsu parlamentam bija šī doma, pirms sākās pārskats, pārunāt šo jautājumu, un es varu piekrist, pievienotā vērtība ir ļoti sarežģīta lieta. Vienā valstī tas ir viena lieta, otrā valstī cita. Piemēram, Holandē mēs finansējam ar Eiropas naudu divu riteņu daļas, detaļas. Es nezinu, vai tas ir labs veids, kā to darīt. Un šādā veidā mēs varētu redzēt dažādus piemērus. Jūs ļoti labi teicāt par komisijas deklarāciju Tikai trīs valsts ar nacionālajām deklarācijām pēdējos gados ir nākušas klajā. Pāriem parlamentiem tādas nav bijis. Krītu, ka 70-80% no šīs naudas iztērē nacionālās valdības un viņiem jāuzņemās atbildība. Kad ienāk šis ziņojums no Karapēras, tad mēs runājam par to, ka nauda tik nepareiz sadalīta, un es domāju, ka nacionālajiem parlamentiem Eiropas Savienībā būtu jādeklarē savu nostāju. Bija ļoti daudz tematu, par kuriem es varētu runāt stundām ilgi. Paldies! Paldies jums! Nu, tik tiešām uh, ir pamats apgalvot, ka ne jau Eiropas Savienība naudu tērē kā pagadās, tās principā ir dalība valstis kas tērē Eiropas naudu. Nu, tālāk var sacīt, ka tā jau ir dalībvalstu nauda gal galā. Mm, bet, nu, kurš, kurš, kurš par to visu uzņemsies atbildību, nevis vienkārši atkartīsies no šīs atbildības. Um, savienības uh, finansējumam ir jābūt kā, kā tādam uh, katalizatoram investīciju piesaistē, valsts budžeta līdzekļu mobilizācijā, uh, jo gal galā kas tad nonāk parādos, tās ir valstis, kādā, kuras audzē budžeta deficītu. Um, kāds ir jūsu skatījums, Tomā kundze? Nu, mēģināšu īsi rezumēt to, kāda ir mana pozīcija. Tik tiešām Kolmesa kungs eh, jau daudz ir eh, izpaudies, eh, un es šai sakarā vēlos norādīt, ka ir vērts pievērst uzmanību vienai lietai. Nedrīkstam runāt tikai un vienīgi par finanšu šīs programmas nākotni. Mums ir jārunā par esošās programmas uh, revīziju, tās uh, pārskatu. Uh, šai konferencē Amsterdamā tur gan uh, klātsošo skats uh, ietiecās tālu nākotnē līdz 2000x gadam kaut kādam. Tas viss ir labi un nepieciešami Eh, bet eh, ir jautājumi, par kuriem ir jārunā tagad, piemēram, par eh, to, kā, kā, ka ieņēmumu sadaļā trūkst skaidrības, tādas objektivitātes. Un tas ir principā tāds mākslīgi radīts demokrātijas deficīts. Um, nav iespējams neko tā uh, droši restruktūrēt vai plānot, ja nav skaidrības par to, kas, kas notiek ar ieņēmumiem, kā uh, sacīja Gardizabaus kundze, protams, ir vajadzīga elastība, mm, bet ar to viena mm, visas problēmas netiks atrisinātas. Ja budžets tiek sadalīts sīkī pa, pa kaut kādām aploksnītēm, tad mm, elastība izpaliks. arī pārmēr aizrauties ar, ar līdzekļu tādu sadali pa, pa sīkākajām, precīzākajām kategorijām eh, arī nevajadzētu. Tālāk pievienotā vērtība, nu, principā tas pats stāsts. Nu, mēs eh, visi, domāju, varam vien, vienoties par to, ka pievienotā vērtība ir nepieciešama, visādā ziņā atbalstāma. Bet eh, kā konkrēti? Redziet, ja būtu pietiekami daudz dalību valstu, Eh, kas eh, teiktu, viss pietiek, eh, automobīļi ar iekšdeļas zināju pieder pagātnē, pārējiem uz ko revolucionāri jaunu pilnīgi visi. Nu, tad arī būtu iespējams piesaistīt atbilstošus līdzekļus, tā lai mēs visi vienā jau kā dienā sāktu lietot vidē daudzīgu transportu, kas turklāt nāk par labu mūsu veselībai, ne tikai videi Lūk, tad tur šī pievienotā vērtība būtu. Tā kāds pieminēja šos vēlāk cēliņus, ka tos vajag finansēt no Eiropas Savienības līdzekļiem. Es jau nerunāju par vēlāceliņiem kā tādiem, drīzāk par šo finansējumu piesaisti, ka gala beigās tā ir dalībvalstu atbildība. Nu, piemēram, Nīderlandē tā tas ir. Uh, Nu, tad sanāk tā, ka Eiropas Savienībai kā prioritāte ir jāizvirza, piemēram, braukšana ar velosipēdu, un tad pēc tam jāpiemeklē līdzekļi. Redziet, Eiropā ir, ir pakāpusies atstājas pagātnē šo, šo sīkmanīgo tādu birokrātisko kontrolu un, un diktātu. Nu jā, Bet, nu, labi, nu tad politiskā līmenī mēs uzstādām kaut, kādu, kaut kādas prioritātes vai plānus, bet, nu, kā zināms, vienmēr ir burkāna un pārtagas uh, stimuli. Uh, nu, šī nauda ir, nu, tad, tad uh, ir jāpiesaista dalībvalsts kā subjekti, kas to visu pārvērš reālos ieguvumos. Manis pēc tie varētu būt kaut vai veloceliņi, bet uh, nedrīkst runāt tikai par to vienu, ko nu katrs mēs vēlētos uh, finansēt. Uh, eh, Priekšsētājs, es nešaubos, ka komisija spētu sagatavot brīnišķīgu regulu, kas precīzi reglamentētu veloceliņu platumu, sagumā materiālus, tur ir fiziskās inženieru tehniskās īpašības, uh, un tad uh, revīzijas palāta tur to visu akceptēt. Nu, bet redziet, uh, komisija var nodefinēt ne to vien, uh, bet kurš to visu īstenos praksē. Nu, parlaments to nedara, jā. Un tad vēl vēlējos ko sacīt, lai jau pamazām tuvotos uh, saviem secinājumiem vai mums ir eh, šī elastības eh, rezervē, nu, piemēram, lai tagad ārkārtas eh, kārtā finansētu Grieķiju šos neparedzētos izdevumus. Mums visiem ir jāapzinās, ka pirmkārtām, ka tas ir, kas nepieciešams, ka mēs citādi sasniedzam mūsu spēju griestus, robežas, Eh, jau vienu, divus gadus uz priekšu, bet ir vēl tikai 2016. gads. Ja mēs visas, eh, visas rezerves iztukšojam, nu tad, tad atkal sāksies eh, vecā epopēja ar kaut kādu tur papildu līdzekļu piesaisti, ar kaut kādu ārkārtas finansējumu. Mm, mums ir jāsaprot, ka budžeta, totāla budžeta krīze ir burtiski te patais stūra, tā mums, tā mums var piemeklēt uh, kaut vai nākamnedēļ. Esošā sistēma nav ilgspējīga. Nu, un es jau negribu sacīt, ka tas viss būtu jāizlēma valsts parlamentiem vai Eiropas parlamentam. Runa ir par to, ka Uh, nesalaužot uh, šo, šī brīža situāciju, to būtiski nemainot, ka, cik tur bija 90%, ja, mm, budžeta uh, ir, nu, tādi stīvi, ne, ne, ne, ne, neelastīgi un jau, jau aizrunāti uz, uz priekšu, tad um, no, šī situācija turpināsies un Mm, šai ziņā var piekrist eh, priekšsādājiem. ka tā turpināt vairs nevar. Mēs eh, nespējam attaisnot eh, mūsu pilsoņu vēlmes un pozīciju, piemēram, nodokļu jautājumā. Daudznacionālās korporācijas maksā niecīgus nodokļus un no pilsoņiem mēs prasām nesamērīgus nodokļus. Šis finanšu darījuma nodoklis, nu, tas arī ir uh, eh, apsveicami iecer, bet uh, šīm pārmaiņām ir jābūt plašākam. Jā. Nu, ko tad uh, ir, ir efektīvāk uh, jāiekasē nodokļi, vai ne? Nu, tas alaži ir delikāts jautājums. Labi, noslēgsim šo pirmo sarunu raundu. nu, šeit ir ne tikai jāatrod līdzsvars, lai tai ziņā, lai finansētu esošos izdevumus un rea adekvāti reaģētu uz neparedzētiem izdevumiem. Uh, pirmais secinājums ir tāds, ka jaunie izaicinājumi ir tieši tātad bēgļu krīze un par šiem jaunajām neparedzētajām finanšu vajadzībām arī runāsim tagad. Uh, Došu vārdu Anabelai Raļa Granžonai, UNHCR konsultante ES jautājumos. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi deputāti, gan no Eiropas parlamenta, gan no nacionālajiem parlamentiem. Es šeit pārstāvu ANO augsto komisāru bēgļu jautājumos, un mēs esam tiešām pagodināti, ka varam piedalīties šajās debatēs. Un es atļaušos arī uh, pateikt budžeta komitejai, ka pateicos par ielūgumu un um, budžeta komiteja gan ir tā, kas um, mūs bieži vien kritizē par to, cik neefektīvi ANO strādā un uh, um, arī par izdevumiem mēs tiekam kritizēti, bet diemžēl krīze vai vairākas krīzes, kas skar arī Eiropu šajos pēdējos gados un par kuru apmēru um, nevienam nav šaubas, ka tas ir liels. Tas man ļauj varbūt uh, pievērsties uh, arī um, piemēram, ANO, kam ir darbības kapacitāte un kam, protams, arī ir vajadzīgs finansējums ne tikai sevis pašas finansēšanai, bet lai palīdzētu bēgļiem. Dalība valstis mēs jau dzirdējām arī šā gada un iepriekšējā gada laikā jau kopš vasaras eh, ir saskārušās ar eh, lieliem um, izdevumiem, kas ir eh, nepieciešami, tātad lielākiem nekā līdz šim. Un līdz ar to nacionālās valdības, bet arī reģionālās un vietējās iestādes un pašvaldības, kas eh, saskars ar šādu situāciju, un neaizmirstīsim arī pilsoniskās sabiedrības eh, organizācijas un arī, piemēram, akadēmiskās aprindas Tātad, ja mēs neieguldīsim eh, pētniecībā un neradīsim jauninājumus un jauns risinājums šajā jomā, piemēram, migrācijas jomā, tad mēs riskējam nonākt strupceļā daudzās situācijās. Mēs redzam, ka Eh, parlamentam ir liela loma, izstrādājot eh, Eiropas Savienības daudzgadu finanšu schēmu. Esam arī strādājuši kopā, runājot par eh, fondiem, par iekšlietu un migrācijas lietām. Tur ir daudz izaicinājumu, bet mums bija labs dialogs. Mums tiešām ir liels prieks, ka varam piedalīties šajā pārskata posmā, pārskatot eh, budžetu, kur ne tikai tiek izdarīti secinājumi, bet tā ir arī iespēja pārskatīt eh, un kaut ko mainīt eh, šo ietvaru, ir arī grieztas iespēja mainīt un varbūt pat prioritātes. Tas ir arī tāds jauninājums budžeta procesā. Gribēju uzsvērt, cik tas ir būtiski, jo tā ir tā, tas ir tāds reāls darbs redzējām, ka elastības instrumenti ir jau pilnībā izmantoti, un tagad ir jādomā par to, kā var piesaistīt jaunus mehānismus. Piekrītu, ka jauna budžeta cikla uzsākšana visiem bija sarežģīta 2014. gadā dažādu iemeslu dēļ arī um, patvērumu meklētāju un migrācijas un integrācijas fonds, iekšlietu fonds, tur bija pārstruktūrēšana, kas noved pie tā, ka pašām dalībvalstīm bija jāpieņem jauni darbības veidi un arī visiem kopīgi bija jāmaina rīcība. Gribēju pieskarties arī jautājumam, ko Tie jau minēja runātāji šie 24 miljārdi, kas nav samaksāti. Tātad tā ir tā plaisa starp maksājumu kapacitāti un saistībām, kas ir uzņēmtas. Un tas ietekmēja ļoti spēcīgi arī humānās palīdzības eh, struktūras, iestādes, kurās iesaistījās arī ES un tas tiešām uh, noveda pie uh, līdzekļu trūkuma uz vietas. Um, tas tieši ietekmēja situāciju un arī netieši. Runājot uh, par šīm debatēm un lai tās strukturētu, ir jānošķir iekšējā krīze Eiropas Savienībā no šīs te ārējās krīzes. Tātad ir šī krīze, kas skar Eiropu, migrācijas krīze, kad ierodas liels skaits eh, bēgļu uh, Eiropā vai pie Eiropas robežām, un tā ir jānošķir no krīzes Āfrikā, Āzijā vai tuvijos austrumos, un tur ir citi izaicinājumi. Alors, si je commence par la crise qui touche l'Europe. Sākšu ar Eiropu. Un um, sniegšu jums dažus skaitļus. Vairāk kā miljons cilvēku ir ieradušies kopš vasaras līdz gada beigām Eiropā. Tātad ieradušies uh, pāri jūrai, tie cilvēki, tātad, kas ieradušies pāri jūrai, un liels skaits uh, cilvēku ir arī gājuši bojā jūrā, un, un kopš šā gada sākuma uh, ir ieradušies uh, vairāk 82 tūkstoši cilvēku caur Grieķiju un citām valstīm. Un šie skaitļi attiecas uz cilvēkiem, kuri nāk no uh, desmit uh, galvenajām valstīm, no kurām ierodas visvairāk bēgļu. Tātad tā ir galvenokārt bēgļu krīze un nevis migrācijas krīze. Uh, neteikšu varbūt tādus ieteikumus, bet uzdošu drīzāk vairākus jautājumus, par ko varētu padomāt. Vai jāturpina eh, tas viss skatīt eh, kā ārkārtas pasākumi un eh, kā ārkārtas krīze, un vai tomēr šajā pārskatīšanas periodā nevajadzētu padomāt par tādiem struktūrālākiem pasākumiem? Jā, jo krīze turpināsies Uh, un cilvēki, kas ieradīsies, to skaits uh, varētu būt diezgan uh, iespaidīgs, vismaz saskaņā ar mūsu analīzi. Otrakārt, un tas ir jautājums, kas jau tika pieminēts secinājumos, vai atbildē ir jābūt Eiropas līmenī vai nacionālā līmenī, vai tā ir jābūt tādai kombinētai atbildēji starp abiem līmeņiem. Uh, jo vienmēr ir šis jautājums par pievienoto vērtību, un tā kā šeit ir uh, virkne nacionālo parlamentāriešu, ir svarīgi uzdot šo jautājumu. Vai ir skaidrs, ka Eiropas uh, pa, bu, Savienības budžeta mērķis uh, nekad nav bijis aizstāt nacionālos budžetus? kuram jau būtu jābūt pieejamam risinot šādu situāciju. Varbūt eh, ne tad, ja ir tāda ārkārtas situācija un krīzes situācija, bet katrā gadījumā Eiropas Savienības budžets nekad nav uh, bijis paredzēts kā uh, tāds, kas darbojas nacionālo budžetu vietā, tas ir tikai papildu budžets. Tātad ir tie jautājumi, kas ir uh, tiešām sev jāuzdod. Ja jūs ļausiet, ir divi veidi, kā runāt Tātad eh, tas nāk vai no dalību valstīm, vai no Eiropas Savienības budžeta. Um, bijām Turcijā pagājušajā nedēļā, un Turcijā ir Eiropas Savienība un dalību valstis. Un um, nebija iespējams man pārliecināt, ka tur ļoti labi darbojas koordinācija. Un tāpēc arī bija šī ideja par trust fondu. Jā, trust fonds ir veids, kā um, paņemt no nacionālajiem budžetiem un izveidot tādu papildus uh, Eiropas Savienības budžetu, lai šo fondu finansētu. Jā, un arī lai koordinētu. Jā, tur ir vajadzīga labāka koordinācija, lai varētu to visu uh, apkopot. Es neesmu trust fonda pārstāve, bet uh, tas ir, jā, tas ir tāds izaicinājums krīze ir pie uh, tuvo Eiropai un arī tālāk, bet uh, vai Eiropas Savienība būs tikai 29. donors papildus um, dalībvalstīm, kas jau ir sniegušas līdzekļus. Jā, jautājums ir uzdots. Attiecībā uz uh, Eiropas iekšējo krīzi ir eh, jāuzdod vēl viens jautājums, vai nevajadzētu izstrādāt instrumentu vai mehānismu attiecībā uz humāno palīdzību Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka eh, eko mandāts eh, izslēdz rīcību kopienas iekšienē, bet ja, piemēram, situācija pasliktinās, piemēram, Grieķijā, uh, Eh, ka būtu, piemēram, jāslēdz robežas Balkānos vai tam līdzīgi. Protams, neviens eh, nesagaida to, bet tomēr eh, Eiropas Savienība tad nespēja rīkoties, jo ir šie bloķējošie mehānismi. Un tad varbūt varētu paredzēt papildus līdzekļus, bet tas nekad nav pietiekami ātri iespējams. Un pēdējais jautājums, kuru gribētu likt galdā attiecībā uz iekšējo krīzi, aizvien vairāk uh, lasu aicinājumus uh, finanšu institūcijām, piemēram, Eiropas investīciju bankai. Un tad es uh, uzdod sev jautājumu, kā tas varētu tikt formulēts. Tas, ko jūs teicāt, lai uh, iegūtu laiku, uh, tām ir ekspertīze, kas varētu mums ļaut rīkoties ātrāk. Tātad attiecības starp uh, valsti, piemēram, starp Turciju un Eiropas Savienību, tur um, ir grūti pieņemt lēmumus, bet ja mēs izmantotu, piemēram, Pasaules banku vai Eiropas investīciju banku, uh, tad viņu pieredze ļautu mums ātrāk uh, pieņemt uh, lēmumus. Tātad viņu pieredze kādos jautājumos, piemēram, uh, skolas, piemēram, 400 tūkstoši bērnu Turcijā neiet skolā, un tā varētu būt zudusī paudze. Jā, tiešām tā ir. Tas ir jauns elements, kas iekļauj šajā kompleksajā situācijā. Esmu runājis jau 11 minūtes, gribēju pieminēt arī šo krīzi ārpus Eiropas Savienības, ārpus tās robežām. Trust fondi jautājums eh, tika pieminēts, vai tas ir trasta fonds, ja tajā ir tik maz līdzfinansējumu no dalību valstīm. Tātad tas ir trasta fonds, bet eh, tāds kā iekšējs no iekšējiem uh, Uh, Eiropas Savienības līmeņiem, no ECO un citiem. Tas nav sarežģīti izveidot uh, trasta fondu. Uh, sarežģītāk ir to piepildīt ar, uh, ar līdzfinansēju no dalībvalstīm arī, jā. Lai ir šis uh, domino efekts un uh, tiek savākt līdzekļi, bet šobrīd tas nenotiek. Un es atļaušos uh, vēl pēdējo punktu uh, pieminēt, un šeit atsaucos uz mūsu bijušo komisāru Gutierešu kungu, uh, kurš um, ir pasaules ekonomikas fórumā, ja nemaldos Davosā pagājušajā gadā uh, izteicies, un tur bija runa par uh, humāno un attīstības palīdzību, un par to būs arī runa Stambulas uh, maija samitā par uh, attīstības palīdzību. Mēs nonākam situācijā, šeit es runāju par uh, ārpus Eiropas teritoriju, uh, Proti eh, situācijā, eh, kad vajadzības ir daudz lielākas nekā starptautiskā sabiedrība var palīdzēt. Dažādas aģentūras, ANO ir vākušas līdzekļus Sīrijai un eh, labākajā gadījumā mēs savācam divas trešdaļas. Centrāla Afrikas Republikā tur ir 22% tikai finansējums, piemēram. Tātad ir jādomā par finansējumu avotiem. Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības budžets ir būtisks eh, elements. Tradicionālā pieeja, un šeit es atgriežos pie nodokļu maksātāja lomas, eh, par to jau tika runāts, tātad uh, humanās palīdzības aģentūras, startautiskas, nevalstiskas un citas, un uh, iedzīvotāji paši, kas Eh, ļoti daudz uzņēmu šajās uzņēmēju valstīs un eh, donori, kam ir jākoordinē sava sadarbība. To visu atbalsta eh, nodokļu maksātājiem ar saviem maksātajiem nodokļiem. Tātad Eiropā mm, tie ir Eiropas nodokļu maksātāji. Un šīs dokumenta secinājums bija tāds, ka ir noteikti jāpārskat šī tradicionālā sistēma un jāiekļauj privātais sektors kā jauns uh, spēlētājs, jauns dalībnieks šeit, bet uh, privātais sektors nav tikai uh, tāds vispārīgs jēdziens, bet uh, visturīgākie um, planētas iedzīvotāji. Uh, tātad uh, tādi kā Bills Gates, jā, ja? nu jā, un uh, tas ir angliski šeit, ja jūs ļausiet, es nolasīšu Mēs ar Eiropas nodokļiem arī varam piedalīties šajā finansējumā. Pasaulē, kurā kāda aplikācija var tikt pārdota par miljardiem dolāru, ir jārod iespēja sniegt palīdzību tiem, kas cieši no konfliktiem un kuriem nekad nav bijusi iespēja īstenot savu potenciālu. Mums ir tehnoloģijas, resursi un zināšanas, lai būtiski izmainītu uz uh, labo pusi bēgļu dzīves standārtus, bet tas nenotiks, ja neiesaistīsies privātais sektors un nepiedalīsies risinot šīs globālās problēmas. Sīrija ir parādījusi, ka vecā pieeja nedarbojas, mums ir eh, beidzot jāstrādā pie jaunas pieejas. Paldies par uzmanību. La parole est maintenant à M. Frédéric Vallier. Il est secrétaire général du Conseil des communes et... Frédéric Valjē, Eiro reģiona vadītājs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tas ir ļoti jauki, ka pēc tādas valsts līmeņa darbības mēs runājam par to, ko spēj veikt labdarība. Nu, runāsim par nodokļu sistēmas optimizāciju, par visu to, kas nepieciešams, lai atrastu līdzekļus arī uh, Eh, labdarībai, labiem darbiem. Eh, mums Eiropā netrūkst eh, nodokļu optimizētāju gal galā. Nu, kas ir tāds, ko zina viņi un ko nezinām mēs? Ir vai ir kāds, kas šo, šīs zināšanas ir gatavs pārņemt vai apkopot? Dams un kungi, Pirmkārt, vēlos pateikties tīpaši Tomā kundzei par uzaicinājumu būt šeit un uzrunāt Eiropas un dalībvalstu parlamentāriešus. Es pārstāvu pašvaldību un vietējo pārvaldes struktūru, struktūras un mūsu Eiro reģionā esmu ģenerālsekretārs un tas apvieno 55 pilsētas, ciemus, reģionālas struktūras no daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī no Balkāna reģiona, Turcijas, Ukrainas. Un tā ir patiesa tāda Eiropas kopiena ar kā 150 administrati tūkstoši administratīvu vienību ir apvienojušās uh, Uh, un uh, mēs labi apzināmies uh, to, kādos laikos dzīvojam, un kā pirmkārtām tieši no lokālā, no reģionālā līmeņa tiek prasīta palīdzība, to dara bēgļi, to dara vietējie iedzīvotāji, gal galā mm, avārijas dienesti ir, ir arī vietējo pārvaldes struktūru atbildība. Uh, Un uh, kur ņemt līdzekļus? Uh, tas kļūst arvien uh, politiski tāds degošāks jautājums, un tieši tāpēc mm, labāks migrācijas pārvaldības pakete, kura tiks prezentēta pavisam drīz, arī mēs devām savu ieguldījumu, lai norādītu uz to, kā to visu vērtē, mē, vērtējam mēs un kā to visu par, par pieejamiem līdzekļiem eh, pavērst. Kopš 17. gada ir eh, iz, izveidoti jauni situācijas izvērtēšanas eh, mehānismi, kas ļauj mm, sarūpēt to informāciju, kas nepieciešama augstākā līmeņa vadītājiem, valsts un Eiropas vadītājiem. Un, lai sekmētu šo informācijas vākšanas un apkopošanas darbu, esam izveidojuši īpašo observatoriju, tādu datu centru, uh, Uh, kur apkopojam arī, um, piemēram, parādu praksi, migrantu izmitināšanas uzņemšanas uh, lietās. Uh, vēl pirms bēgļu un migrantu ierašanās mūsu līdzekļu, līdzekļi bija ierobežoti, un pirms šie, šī lielā pieplūdumā tā jau jaunpienākošie ja bēgļi radīja pamatīgu slogu uz mūsu budžetiem. Un mēs visi labi apzināmies, eh, kas mums draud. Eh, arī prezidents Junkers eh, uzrunājot parlamentu ir atzīmis, ka ārkārtas pasākumu veikšanai nepieciešams ārkārtas finansējums tas, tie līdzekļi, kas ir pieejami šobrīd, pat maksimāli aktivējot un mobilizējot visus iespējamos līdzekļus, var izrādīties nepietiekami jau tuvāko gadu laikā. Un gal galā pašvaldības reģionālās pārvaldes struktūras ir tās, kas izmitina šos bēgļus, atrodot viņiem pajumtu, un neviens mums to nekompensēs. Dot pajumti, tas ir mūsu pienākums gal galā, arī finanšu izpratnē. Gluži pretēji, vairākas valstis ir samazinājušas uh, finanšu taupības uh, apstākļos uh, līdzekļus, kas tiek atvēlēti pašvaldībām, uh, nepieļaujot nekādas iespējas uh, pār, pār, pārvirzīt uh, pieejamos līdzekļus uh, ārkārtas izdevumu sekšanai. Tā tas ir noticis Eiropas dienvidos, Itālijas, Spānijās, vēl citās valstīs. Bet kur tad uh, ANO konvencija, kas pieprasa tieši no vietējām pārvaldes struktūram, uh, pirmkārtām parūpēties par nepilngadīgajiem bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Mm. Ir skaidrs, ka 14. Eh, 20. gada atvēlētais budžets un šī daudzgada finanšu programma ir nepietiekama un neadekvāta šī brīža um, izdevumiem neskatoties uz to, vai runa ir par situāciju tranzīta valstīs vai mērķa valstīs. Un nav iespējams par esošiem līdzekļiem nodrošināt pamata, pamata lietas, pajumti, pārtiku, pirmo palīdzību, nerunājot par kādu, kādu kaut ko turpmāku izglītības, nodarbinātības ziņām. Vācijā uh, izmaksu sadalījums pa dažādiem līdzekļiem ir specifisks. 15. gadā kopējie izdevumi ir apmēram 15 miljārdi, 10 miljārdus uzņēmušās uh, pašvaldības, 5 miljārdus federālās zemes. Bet ņemot vērā prognozēto jaunpienācēju uh, skaitu, uh, šeit varētu būt uh, nepieciešami 9 līdz 25 miljārdi mm, papildu līdzekļu Tā kā noteikti budžets plānojot, eh, pat ja neņem vērā 15. gadā ieradušos eh, bēgļus, eh, iztrūkums budžetā pieaug daudzkārtēji. No kurienes tad ņemt šo, šos ārkārtas līdzekļus, kas ir nepieciešami šo izmaksu sekšanai? elastība ir vairāk kā nepieciešama politiskā izpratnē, bet arī, lai mm, tīri tādā tehniski administratīvā līmenī pašvaldības varētu piekļūt un gūt tos līdzekļus, kas nepieciešami to funkciju veikšanai. Aicinām uz nekavējošu šo te finanšu līdzekļu saņemšanas kārtības pārskatīšanu. L mm, lai Eiropas saimnības eh, fiskālā kapacitāte tiktu, noste, tiktu nostiprināta eh, pašu resursu, tātad šis priekšlikums eh, tiktu virzīts uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Mēs atbalstām, ka tātad paša finansēšana kā mehānisms tiek apstiprināts pēc iespējas ātrāk, varbūt netik daudz iedziļinoties detaļās Nu, piemēram, tas varētu izskatīties kā papildu nodoklis fosilajam kurināmajam. Šādā veidā mēs gūtu vismaz daļēji nepieciešamos resursus, bet tam ir jābūt arī taisnīgam šim papildu fiskālajam apgrūtinājumam. Šeit varētu arī nodokļu atlaides līdzējošas paredzēt. Uh, Uh, piemēram, būvniekiem, kas uh, būvē uzņemšanas centrus vai, vai, vai mājokļus uh, šiem bēgļiem un migrantiem. Šī brīža Eiropas finanšu struktūrā nav īpaša, īpašas tādas aploksnes, kas būtu paredzētas tieši šādai, šādai, šādam milzīgam izdevumu postenim. Es ceru, ka situācija mainīsies un tagad pārskatot daudzgadu finanšu plānu. Uh, Mm, tiks uh, atrastas uh, budžeta līnijas tieši šīm te vajadzībām uh, pārmitināšanai, mājokļu nodrošināšanai. Ir jābūt mehānismam, kā ātri un efektīvi konstatēt nepietiekamu budžeta līdzekļu apguvi mm, un arī eventuāli pārvirzīt šos līdzekļus degošākām vajadzībām tā lai, piemēram, pilsētas varētu tieši par to būt lietas kursā un gūt šos līdzekļus savu izdevumu sekšanai. Šeit ir jābūt tādam struktūrālākam, stabilākam risinājumam. Un ir jāskatās, kur un kādas ir iespējamās sinerģijas starp esošajiem finanšu instrumentiem. Mm. Mēs atbalstām to, ka daudz plašāk tiek izmantots uh, partnerības mehānisms uh, finansējuma piesaistē, to starp uh, bēgļu jautājumu risināšanā un izdevumu sekšanā, lai varētu sekmīgi noritēt šī te pārmitināšana. Pagaidām šīs ierosmes eksistē tikai konceptuāli, bez tādas nopietnas pieķeršanās eso, esošās eh, finanšu kārtības eh, izvērtēšanām. Eh, bet tas ir ārkārtīgi nepieciešams tām pašvaldībām, tām pilsētu pārvaldēm, kuras, kurā, uz kurām ir ieradušies īpaši daudz bēgļu un patvērumu meklētāju. Tas ir jautājums, kam būs nepieciešams ilgtermiņa risinājums, citādāk no krīzes situācijas iziet nespēsim ir nepieciešams daudz lielāks atbalsts, ir šeit uh, jāpāriet jau kvalitatīvi jaunā fāzē, nodrošinot plašāku sabiedrības izglītošanu, informēšanu. Un noslēgumā vēlreiz vēlos pasvītrot, uh, ka uh, Uh, pilsētu un reģionu uh, vadītāji ir nākoši klājā ar kopīgu paziņojumu, norādot uz, uz tām grūtībām, ar kurām viņa, viņa saskars, uzņemot šos bēgļus un patvērumu meklētājus, tie ir Kalē, Lampedūzas uh, vietējās varas pārstāvi, kas vienlaicīgi arī apliecina to, ka Eiropā ir un paliek mūsu kopīgās mājas, apliecinot savu solidaritātes un um, garu Un tagad aicinām arī jūs uh, nostāties uh, mūsu pusē. Paldies. Paldies. Bon, vous qui êtes ici, vous êtes tous membres de commission des finances ou des budgets. Paldies, ka izgaismojat šīs divas jomas un kad braucāt pie mums un kad nolēmāt izsodīt sevi ar mūžīgu frustrāciju, kas politikā ir neredzēta lieta. Taču mums ir jāprioritizē mūsu resursi, un tagad runātāji, cik vien iespējams, varētu ierobežot savus komentārus ar divām minūtēm laika ziņā, jo mēs esam iekavējuši. Pirmais runātājs Miros Kavanaikls no Polijas. Ekonomiskas un attīstības komitejas vicepriekšsēdētājs. Paldies! Dāmas un kungi, Eiropas Savienības budžeta mērķis ir realizēt prioritātes, pārstāvot visus pilsoņus. Un tieši tāpēc izdevumi ir pakļauti demokrātiskai kontrolei. Tam jāatbilst Eiropas standartiem. Kohēzijas politika ir bijusi vērtīga, tā ir tā vērts, lai integrētu sabiedrību. Tās pienestā vērtība ir milzīga, to redz pilsoņi. Taču programmām 14. un 20. gadā, kas nav pilnībā realizētas, ir radusies vajadzība tērēt līdzekļus steidzamām vajadzībām, pirmām kārtām migrācijas krīzei. Tāpēc mums jāmeklē jauni līdzekļi. Jautājums ir par Eiropas Savienības uzticamību, jaunas vajadzības, bet bet jāmaksā ir arī par apsolīto. Levandovska kungs tā teica, es arī tā domāju. Man ir jautājums, kā, dāmas un kungi, jūs redzat iespēju piešķirt finanses jauniem jautājumiem, neatņemot to no iepriekš ieplānotā? neapdraudot ārpolitiku un drošības politiku. Paldies! Paldies! Olavi Nisala, Somijas parlamenta locekle, finanses komitejas pārstāvi. no Alda grupas. Paldies, priekšsādātāji! Vispirms gribētu īsi pateikt eh, kaut ko vispārīgu. Tātad mēs zinām, ka mēs eh, lietojam eh, publiskus līdzekļus, tātad mēs lietojam Eiropas Savienības līdzekļus nacionālā un pašvaldību līmenī, un tur ir jāņem vērā uh, vairāk principi, jāievēro caurskatāmība un uh, atskaitīšanās principi. Procesam ir jābūt uh, atbildīgam un pārbaudāmam. Kas attiecas uz bēgļu politiku, protams, ka šeit ir uh, runa par milzīgu problēmu. Bēgļi ieradās ļoti strauji, lielā skaitā un ļoti negaidīti, un tā ir uh, problēma Eiropas Savienībai, bet arī nacionālā līmenī. Un tas rada problēmas arī finansējuma ietveram nacionālā līmenī. Ja mēs paraugāmies uz izdevumiem un aprēķinam, kāds būs uh, deficīts, cik līdzekļu trūkst un Eh, raugāmies uz Eiropas noteikumiem, tad eh, kas būs ar budžeta deficītiem, tur ir nepieciešama koordinācija. Tur Nacionālajam parlamentam un Eiropas parlamentam būtu jāsadarbojas, bet jautājums ir, vai mēs varam kaut kā ietekmēt pašu savu valdību un varbūt tās rīcību padomē, nostāju padomē. Un tāpēc eh, jautājums, vai ir iespēja radīt jaunus finanšu instrumentus, kas ir nepieciešami, un tad, kad tiek eh, tērēta valsts vai Eiropas Savienības nauda, jādomā noteikti par efektivitāti. Merci. Paldies. Tagad vārds Rēmeram Bēgam. <clears throat> Paldies, priekšsādātāji. Vispirms paldies par uh, teikto mūsu viesiem un UNHCR uh, uh, pārstāve tiešām ielika pirkstu brūcē. Pēdējos gadu desmitos nevar atcerēties nevienu donoru konferenci, kuru, kurai būtu sekojis kā budžeta pārstāvis, kur solījumi būtu bijuši tiešām vispilnībā pēc tam izpildīti. Tāpēc būtu uh, Eh, interesanti uzklausīt jūsu viedokli. Kā jūs to vērtējat? Mēs visi redzam, ka pagājušajā gadā starptautiskā sabiedrība uh, ir atstājusi novārtā notikuma attīstību līdzekļu pasaules pārtiks programmai līdz uh, rudenim. Uh, tika sniegti līdzekļi 2015. gada apmērā tātad nedaudz um, mazāk nekā 2013. gadā, kas neatbilst uh, realitātei. Un no tā izriet politisks jautājums pirmkārt. Vai šie solījumi, kas tika doti Londonā, ir pietiekami? Un uh, tie solījumi, kas jums ir tādi uzticami solījumi, vai ar tiem pietiek un cik ilgi ar to pietiks? Ja mēs paraugāmies uz Londonas solījumiem, tad tur ir uh, atšķirības milzīgas starp valstīm. Dažas solīja ļoti daudz, un citas valsts savukārt no reģiona vai no tālākajām vietām, kas ļoti labi un ļoti viegli iziet no situācijas, neko nesolot. Vai mums nevajadzētu nonākt pie tāda spēcīgāka mehānisma, ar kuru starpniecība varētu rīkoties automātiskāk un ātrāk, un nebūtu mēnešiem jādiskutē un jāsola kaut kādas summas? tikko saņēmu dokumentus un redzēju, ka Āfrikas fonds, kuru komisija izlika ārpus budžeta 1,8 miljārdus no EDF un uh, Eiropas budžeta, tur uh, 81 miljonus ir nacionālī uh, iemaksājumi. Šobrīd bija domāts 1,8 miljārdi. Uh, Un citā fondā savukārt pārstruktūrējot eh, ir saņemti līdzekļi un tagad no nacionālām dalībvalstīm saņem 60 miljoni. Raugoties uz skaitļiem, mēs redzam, ka uh, mainīsies bēgļu plūsmas uh, mazāk no Sīrijas, uh, diezgan konstants būs bēgļu skaits no Irākas un no Āfrikas valstīm savukārt jādīsies vairāk bēgļi. Un tagad mēs esam tādā smagā situācijā, uh, Eh, kad mums apkārt ir vairāk vai mazāk eh, sabrukušas valstis. Un kā tad mēs eh, vēlamies tad bēgļu atpakaļ nosūtīšanu organizēt tiem, kam nav tiesības uz palikšanu, uz patvērumu? Kā tad mēs rīkosimies ar šīm valstīm, kuras gandrīz ir sabrukušas un mēs redzam Turcijas piemēru, un tas varētu izplatīties. Tātad mēs redzam, ka šeit nav runa tikai par naudu. Protams, lielā mērā ir runa par naudu un par aktīvu iesaisti, lai stabilizētu mūsu kaimiņu valsts, bet būtiskākais jautājums ir sekojošs. Ko mēs esam izdarījuši nepareizi attiecībā uz mūsu kaimiņattiecības politikas prioritātēm, jo tā acīm redzot nav funkcionējusi? Vai mums atkal jāpāriet vairāk pie projektu finansēšanas, lai uh, um, finansējums nonāk pie cilvēkiem uz vietas vai uh, tieši pretēji uh, finansēsim atkal tādus oligārhu prestižu projektus. Uh, uz šo jautājumu mums ir jāatbild. Un uh, arī drošo izcelsmes valstu definīciju, tas ir uh, pareizi, tas ir vajadzīgs, bet ja mēs nedosim uh, ieguldījumu uh, Uh, tajā, lai uh, šīs drošās uh, izcelsmes valstis joprojām būtu drošas, tad mēs saskarsimies ar vēl smagāku situāciju. Jārunā par saturu un jāizdara secinājumā attiecībā uz budžetu. 80. pāns priekšsēdētāji Lisabonas līgumā, Lisabonas līgumā runā par solidaritāti starp dalību valstīm arī bēgļu krīzes gadījumā. Tātad taisnīga uh, slodzes sadalīšana, par to tur ir runa. Uh, Un, cik es zinu, komisija jau ir eh, paziņojusi, ka eh, SF un eh, lauka attīstību varētu izmantot līdzekļus no šīm jomām, lai finansētu um, um, bēgļu krīzes. Tagad runāju ar polijas kolēģi, jā, mēs neskarsimies klāt nacionālajām aploksnēm, bet uh, arī struktūra fondus varētu izmantot, lai varētu līdzfinansēt šos jaunos izaicinājumus. Un, eh, ja mums tagad ir problēma ar kvotām, tad gribu tikai kaut ko pateikt. Mums priekšā ir jautājums, vai um, mēs uh, iesaistīsimies kā um, suverēna nacionālo valstu klubs, vai mēs tomēr uh, esam gatavi uh, nodrošināt kaut ko Eiropas Savienībā starp Putinu un Trumpu. Uh, Un ja mēs to vēlamies, tad ir ļoti vienkārši modelis uh, finansēt visus tos bēgļus, kas uh, uh, pie mums ir, maksā apmēram 30 miljardus eiro, tas ir 0,2% no IKP dalībvalstīs. Pacelsim to Eiropas līmenī, tā skaitā pienācīgu uh, robežu aģentūru finansēšanu. Un tās dalībvalstis, kuras uh, dod eh, lielāku ieguldījumu, tām arī ir jāsaņem lielāks eh, atbalsts no attiecīga fonda un attiecīgiem resursiem. Tas būtu minimālais atbalsts uh, un solidaritāte šādos apstākļos. Paldies! Et merci, monsieur Bogumi. Paldies, Bēgas kungs, bet jādomā arī par to, kā atjaunot mieru, jo Um, Sīrijā, piemēram, ir 80 miljoni cilvēku, kas ir bēgļi, kas ir devušies prom no savām mājām, un pie Turcijas robežas uh, tur ir vieta, kur viņi vairs netiek pāri robežai, un es nemaldos uh, apvienotās nācijas uh, būvēs pie Turcijas robežas Sīrijas pusē bēgļu nometnes, noteikti tās būs nepieciešams. Tad, jo, qui s'en occupe? Turcija par to rūpējas. Jā, situācija tiešām attīstās ļoti ātri un strauji. Tagad vārds uh, Marieto Panenai no Somijas. Uh, tātad no Somijas ievēlētā Eiropas parlamenta deputātei. Uh, olemme puhuneet tässä koko tämän päivän ajan. Paldies priekšsēdētāji. Jā, mēs uh, Gandrīz visu dienu runājam par bēgļiem, bet es gribētu uzsvērt vienu lietu. Mums vajadzētu padomāt par uh, to, kas tad ir šie bēgļi. Mums ir bēgļu krīze, bet ir arī patvērumu meklētāju krīze. Tie ir atšķirīgi cilvēki, un tāpēc arī ir tā, ka ir sloks uh, budžetam, tāpēc, ka ir ekonomiskie bēgļi, kuri um, dodas uz Eiropu, brauc uz Eiropu meklēt darbu, un pēc tam neatrod darbu un saņem bezdarbnieku pabalstus, un tas arī ir problemātiski. Um, darbinieku nosūtīšanas direktīvas uh, kontekstā, jo tur ir uh, pienākums sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo atbalstu. Un problēma e, ir liela, līdz ar to tā arī dārgi maksā. Un mums ir jācenšas visas šīs problēmas Eiropas Savienībā atrisināt vienlaicīgi, un man ir šaubas, ka mēs to visu varam tiešām tā izdarīt. Mums vajadzētu um, nose, noteikt prioritātes, no kādas puses, no kuras puses vēlamies šīs problēmas risināt, kādā veidā. Somijā Mēs eh, sakām, ka katra problēma ir jārisina atsevišķi. Tātad eh, ar vienu cirvi var nocirst tikai vienu koku, tā mēs Somijā sakām. Un vai Eiropas Savienība ir eh, padomājusi, kāda tad ir mūsu galvenā prioritāte, ko vēlamies kā pirmo risināt, vai mēs vēlamies risināt patvērumu meklētāju problēma vai bēgļu problēma, tikko tika pieminēts miers. Manuprāt, tas ir galvenais, mums ir jānodrošina miers. Bet eh, kas mūs īpaši satrauc, ir eh, arī klimata pārmaiņas, jo tās rada eh, ļoti lielas izmaiņas, pietrūkst dzeramā ūdens, jo īpaši Āzijā samazinās teritorijas, kurās cilvēki var dzīvot, un tas nav pārsteidzoši. Tas ir tikpat nepārsteidzoši kā patvērumu meklētāju krīze. Mēs zinām, ka būs klimata pārmaiņu krīze. Kādus resursus tad esam paredzējuši šīs problēmas risināšanai? Tā taču ir viena no svarīgākajām lietām. Tikai viens neliels piemērs par klimata pārmaiņām Somijā. Ja Tad, kad es biju maza, mums bija trīs metru augsti, um, tātad sniegs tika ieputināts, un tur bērni varēja slīdināties, tagad ziemā snieg. Tas bija pirms 15 gadiem. Paldies! Merci, merci pour vos, pour vos métaphores. Paldies, paldies par šo metaforu, par gudrību, kurā dalījāties, bet tagad Izabela Piresa Portugāles eh, parlamenta deputāte. Šeit pārstāv Goe. Lūdzu. Es kvarta. desta tarde e deste debate conseguimos chegar eh, a uma conclusão sobre o. Šo pēcpusdienu un šo uh, eh, debažu laikā mēs nonācām pie secinājumiem eh, par uh, budžetu. Mēs redzam, ka um, nav samaksāti maksājumi, no otras puses ir uh, politiskais ietvers, kam vajadzētu mums ļaut rast kopīgu atbildi uz šīm dažādajām krīzēm, vismaz tādu atbildi, kur varētu atbalstīt visas dalībvalstis. Tas nav vienkārši rast kopīgu atbildi, mums ir jārod arī risinājums finanšu un uh, budžeta krīzei, mēs cīnāmies ar humāno un bēgļu krīzi un iespējams sabruk Schengen sistēma. Ir dažādas ideoloģijas, kas novad pie ekstrēmisma, ir jauniešu bezdarbs, kas ir milnīgs, milzīgs Eiropas Savienībā, ir um, jāpad, jādiskutē arī par politiskajām prioritātēm. Uh, kas būtu uh, jāiekļauj arī budžetā, tie ir tie svarīgākie jautājumi. Politiskās prioritātes, uh, kas jāiekļauj uh, budžetā. Šeit gribētu pieminēt jo īpaši jauniešu bezdarbu, kas Eiropas Savienībā ir sasniedzis ļoti augstu līmeni. Vismaz Portugālē tā ir milzīga problēma. Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas galvenais mērķis taču ir uh, uh, atrisināt šo problēmu un radīt darba vietas jauniešiem Eiropā, bet šeit ir uh, atkal divas problēmas šajā sakarā. Pirmkārt, kā tad izskatās ar 2016. gada programmas uh, efektivitāti? Ir paredzētas izvērtējums un uh, tās programmas, kas uh, ir īstenots, pat nav tuvojušās mērķim radīt darba vietas jauniešiem. Ir jādiskutē par šo iniciatīvu, un vēl viens jautājums ir par to, kādas darba vietas tad tiek radītas. Bieži vien tās ir nedrošas un nepilna laika darba vietas, un um, laika nav daudz, tāpēc noslēgumā varbūt vēl nedaudz par bēgļiem. Portugāles parlamentā bija intensīvas diskusijas par bēgļu jautājumu. Priekšādātājs pārtrauc runātāju. Peço, peço desculpa. Eh, Relativamente aos refugiados, então, muito rápida. Tātad par bēgļiem vēlreiz pavisam ātri. Gribētu precizēt vienu lietu. Problēma ir acīm redzama. Ir jārod līdzsvars un jānodrošina solidaritāte starp uh, dalību valstīm ir uh, valstis, kuras uzņem ļoti daudz bēgļus, uh, un ir valsts, kas savukārt neuzņem bēgļus, un uh, es domāju, ka mums vajadzētu solidāri reaģēt uz krīzi un rūpēties par to, lai tādas valsts kā Grieķija un Itālija saņemtu lielāku atbalstu, jo tās ir tās, kas saskars ar vislielākajām uh, bēgļu plūsmām. Šeit mēs runājam ne tikai par naudu, bet arī par cilvēktiesībām un solidaritāti. Paldies! Oli, maintenant, uh, Ralf, euh, Brin... Paldies, dodu vārdu Ralfam Brinkausam, Bundestāga loceklim. Viņš uh, ir aktīvs uh, Eiropas Tautas partija grupas uh, loceklis. Jā, vielen dank, Herr Ford. Paldies, priekšsādātāji par to, ka devāt man vārdu par eh, bēgļu finansēšanu. Mani nedaudz izbrīna tas, kas tiek eh, sauktas kā valsts, kas, kas cieš no bēgļiem. Uh, Un eh, Zviedrija un Vācija ir tās, kas daudz uzņem visas pārējās valstis, eh, to vien dara, kā nosūta bēgļus tālāk uz Vāciju un Zviedriju. Un jūs pieminējāt Kalē piemēru. Es atvainojos, Francija, nu, nav tiešām tāda valsts, kas šausmīgi cieši no bēgļu sloga. Un tāpēc man ļoti izbrīna tas, eh, kādas valstis, runājot par bēgļu krīzi un par tās finansēšanu, saka, mums jāpadara fiskālais pakts varīgāks, vai kur vajadzētu Eiropas uh, līdzekļus. Uh, Zviedrija un Vācija vai Itālija būtu tās valsts, kas būtu pelnījuši šeit Eiropas atbalstu, bet nedaudz cits valsts. Un tagad par visu šo uh, bēgļu krīzes finansēšanu. Tas ir mūsu paudzes uzdevums, mūsu paudzei ir šī krīze jāpārvar. Mēs nedrīkstam to finansēt ar parādiem. Mēs nedrīkstam to vienkārši e, pārlikt uz nākamo paudžu pleciem. Somijas kolēģi ir pilnībā, pilnīgā taisnība, jo viņiem varbūt būs jācīnās ar klimata pārmaiņu katastrofām un citām lietām, un tāpēc es ieteiktu e, nekādā ziņā nefinansēt to ar parādiem, lai atrisinātu bēgļu krīzi. Pēdējā piezīme. Vācija droši vien ir pieļāvusi vairākas kļūdas, arī uzņemot bēgļus, nodrošinot patvaram tiesības un tā tālāk, bet fakts ir tāds, ka pasaule ir uh, iekustējusies, ir tāda kā tautu staigāšana, un tas, ko mēs tagad piedzīvojam, ir tikai sākums ekonomisku klimata, karu pārmaiņu dēļ, uh, Un ja mēs neradīsim šim izaicinājumam kopīgu Eiropas atbildi, un kamēr katra valsts uh, rosīsies pats savā nodabā un visu tikai optimizēs, tad Eiropa izgāzīsies, un mēs neradīsim nekādu risinājumu, lai palīdzētu Āfrikas uh, un Āzijas iedzīvotājiem un palīdzētu viņiem uh, labāk dzīvot nākotnē. Uh, 18. un 19. februārī mums ir jārod kopīga atbilde uz šo uh, jautājumu. Un ja tas neizdosies, tad Eiropa uh, turpmāko nedēļu un mēnešu laikā saskarsies ar milzīgām problēmām. Merci pour votre témoignage. Paldies par jūsu vēstījumu. Bet tagad neviādas uh, kundze, uh, kas izteicās arī par iepriekšējo uh, jautājumu. Neviādas uh, kundze. Es vēlētos uzsvērt cilvēciskos zaudējumus, runājot par jauniešiem, piemēram, īrijā. Pat labam ir lielas veselības problēmas jauniešiem. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Eh, par jauniešiem eh, vēlāk, eh, vai man runāt lēnāk, prasa neviens kundze. Ā, jā, nākamais jautājums skaidrs. Nu labi, nu tad pa beigļiem beigsim. Protams, ir problēmas par to, kā mēs viņus uzņemam Zviedrijā, Itālijā, Grieķijā, Vācijā, visur, kur ir problēmas. Un tā pamat problēma ir tā, ka ārpus Eiropas arī ir problēmas. Turcijā, kas vēlas no mums palīdzību, un tad ir Libāna un Jordānija, un tad vēl ir visa subsahāras Āfrika un mūsu attīstības politikas jautājumi. Paldies, paldies, paldies. Nu, un tagad paklausīsimies par jūsu novērtējumu, Valēkungs. Katrs pa minūtei. Jā, eh, nu nepadomājiet, ka man rūp tikai eh, pašvaldību mat maciņa biezums eh, un, un man nav ne mazākās bēdas par federālo valdību grūto dzīvi. Es to spēju novērtēt. Centrāla Eiropas mēri arī ir savu pozīciju pauduši šai sakarā. Solidaritāte. Solidaritāte ir atslēgas vārds. Tā nav kaut kāda iespēja vai iespējamais variants. Visa Eiropiešu aktīva iesaiste, lai kādā pārvaldes līmenī mēs darbotos, ir vitāli nepieciešama. Mm, pilnībā piekrītu mm, arī Somijas parlamentārietai, ka šī krīze eh, īstenībā ir tikai elementiņš, viena tāda izpausme jau ilgāka laika tādā tendencē, kas e, būtu jāsalauž, jāievirza citā, citā gultnē. Tie ir Eiropas patvērumu politikas e, trūkumi, kas tagad atklājas. E, jā. Nu, redziet, bet mēs esam 28 valstu savienība, līdz ar to principā ir jārunā par 28 dažādiem uzņemšanas nosacījumiem, situācijām. Mm, bet, nu, sapratām mm, jūsu kā Eiro reģiona ģenerāla sekretāra vēstījumu, ka šeit būtu jāraugās kā struktūra fondus, kā kohēzijas fondu plašāk, atjautīgāk, aktīvāk piesaistīt, lai nodrošinātu finansējumu šīm te akūtajām vajadzībām. Nu, jā, jā, jā, nu mēs šeit neesam burvju mākslinieki, mums naudas ir tik, cik tās ir. Uh, Nu, vienkārši tā ir jāizlieto gudri, atbilstoši prioritātēm. Nu, skatīties, nu, kas kaut ko maksā, varbūt tad atteiksimies no tiem veloceliņiem, par kuriem tas priedām pirms brīža, lai, lai finansētu šos akūtos jautājumus. Jā, tik tiešām. Bet, ja runājam par tiešāku, nepastarpinātāku finanšu līdzekļu pieejamību tieši pašvaldībām, pilsētu domēm it īpaši, tas vien būtu milzīgs sasniegums. Mēs šobrīd nesen runājām ar Tesaloniku pilsētas vadību par to, kur likt 1500 cilvēku šajā konkrētajā pilsētā tagad šodien. Un, un, un tur tad burties ar cipariem, nu tā nav efektīva atbilde un ja tiktu garantēti kādi, kādi līdzekļi, uh, tas vien jau būtu liels panākums. Bet cilvēki jau ir ieradušies, viņi dzīvo zem klājas debesis, un tā tas nedrīkst turpināties. Paldies, paldies arī jums. Nu, un tagad varam ķerties pie beidzamā apakšpunkta. Nu, finanšu priekšnosacījumi, lai pārvarētu šī brīža saimniecisko un sociālo krīzi. Jauniešu nodarbinātības iniciatīva kā piemērs. Mm. Insertī kundzei došu vārdu. Itālijas apakš, parlamenta apakšpalātas nodarbinātības komitejas pārstāve. Vārds jums. Grācie, prezidente. Be, jo... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runāšu ļoti ierobežotā veidā par kādu aspektu, un tāpēc nedomāju, ka runāšu gari. Vēlētos uzsvērt pozitīvo Eiropas darbībā, runājot par vienu problēmu, kas rada liels problēmas un ko mēs tagad sākam risināt. Tas ir pozitīvs aspekts Eiropas sociālā finansējumā, proti jauniešu garantiju finansējums. Tas ir ļoti svarīgs jautājums tādās Eiropas Savienības valstīs kā Itālija, kur ir 25% bezdarbs, sevišķi runājot par jauniešu bezdarbu vai 15, 24 gadu vecumā. Jāņem vērā arī šo jauniešu īpatnības, ka tie nemācās vai netiek apmācīti. Runājot par budžeta plūsmām, mūsuprāt, šai politikai nepieciešams atbalsts un finansējums arī nākotnē. Vēlētos apsveikt šo iespēju runāt par programmas paplašināšanu, manuprāt, tas ir īstajā vietā, īstajā laikā interesēties par šo politiku, kas ir bijusi pietiekami inovatīva. Tā tika palaista pirms trīs gadiem, un ir nepieciešams mazliet dalīties iespaidos par to, kas tad ir paredzēts šai programmā. Tas nav jautājums par dažu valstu ieguvumu, piemēram, Spānija, Itālija, Francija, Portugāla, bet tā ir daudz plašāka. Ziemas paredzējumi no komisijas liecina, ka četrus gadus pēc krīzes mēs nevaram gulēt uz lauriem. Pieaugums ekonomikā ir visai neierobežots, un jauniešu bezdarbs nemaz tik strauji nekrītās. Arī ieguldījumu atgūšanās nav bijusi nopietna, tā ir ļoti ļoti nedroša un nestabila. IKP dalība valstīs, kā mums šorīt atgādināja, pieaug ļoti lēni. Mēs runājam par 0,9% un prognozes 16. gadām neparedz vairāk par 2% pieaugumu. Šie fakti atbalsojās arī bezdarba ciparos, kur pieaugums ir minimāls un bezdarba līmenis arī nākošajā gadā gaidāms virs desmit procentiem. Jaunieši cieš no bezdarba visvairāk lai gan situācija mazliet uzlabojās, salīdzinot ar 15. gada decembri, mēs runājam par 21-22% jauniešu bezdarba Eiropā, kas, protams, ir labs progress salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītājiem. Taču tas nav milzīgs progress. Eiropas Savienībai kopumā ir draudz, draudz, ko rada zaudētā paudze, kas ir ieslēgta bezdarba situācijā un bez izglītības. Lai gan ir zinām pozitīvi procesi, domāju, ka Eiropas jauniešu iniciatīva ir jāturpina. Tātad, kādi ir galvenie rezultāti Itālijā? Tas, protams, varētu jums dot zinām priekšstatu par kopējo attīstību. Tātad pirmais pozitīvais rādītājs. Mēs esam izveidojuši informācijas apmaiņu par labāko praksi nacionālajā līmenī, tādā veidā gūstot pieredzi vienam no otra. Itālija ir otra lielākā ieguvēja no šī Eiropas Savienības finansējuma. Vairāk nekā 500 miljoni dažādos veidos ir nonākuši šī sektora atbalstam. Kritums ir procenta apmērā, bet mūsu bezdarba līmenis joprojām ir 17,9% starp jauniešiem. Un resursi, ko mēs saņemam no Eiropas un kas tiek iekļauts nacionālajā programmā, ko vada nodarbinātības ministrija un sociālās politikas ministrija. Tur kopā ir iztērēti pusotra miljārda eiro šīs iniciatīvas ietvaros. Un, kā jau teicu, ir dalību valstu un ESF finansējums atkarībā no tā, kura kategorija saņem rezultāts 1,7 miljoni jauniešu ir aptverti ar šīs programmas darbību. Mums, protams, ir ilgtermiņa bezdarbs, kas ir ļoti raksturīgs Itālijai. Tātad cilvēki, kas nav bijuši nec darbā, nec skolās. Un atkal ministrijas sniegtie dati kas ir pieejami internetā, rāda, ka apmēram miljons jauniešu šajā sistēmā ir reģistrēti. 50% jauniešu, kas cieš no bezdarba, ir pierakstījušies tātad apmēram 1 miljons no 1,7, 1,8 miljoniem un 600 tūkstošiem ir izstrādāts profils, ar viņiem tiek strādāts. Viņiem tiek sniegta palīdzības pakete no programmas, un tas nozīmē, ka reģistrēto cilvēku skaits vēl pieaug. Apmēram desmit tūkstoši tiek reģistrēta katru nedēļu. Par spīti pieaugumam jūnijā pieaugums reģistrācijā pieaug vēl straujāk. Es runāju par 15. gadu. pieeja programmai arī tiek uzlabota. Un cilvēki, kas iegūst pastāvīgu darba vietu, ir sasnieguši 6%. Apmēram 70% tiek sniegta palīdzība iegūt darbu. Viņi stājās sakaros ar dažādām darba aģentūrām, nodarbinātības iestādēm. Un gribu teikt, ka fakti un skaitļi kopumā rāda diezgan vērtīgu šīs darbības rezultātu. Sevišķi runājot par to, ka visu laiku pieaug cilvēks skaits, kas iesaistās. Finansiāli ir izveidots modelis, ko veidoja ministrija, un 80% no pieejamām summām, vairāk nekā 80%, tiek iztērēti ļoti ātri. Kā jau teicu, šai iniciatīvai ir rezultāti. Tā sasniedz mērķus, bet, protams, starp reģioniem ir liels atšķirības. Acīm redzot, apmācība un nodarbinātība ir stipri atkarīga no reģiona, taču tas ir ļāvis Itālijai kopumā arī pārdomāt to, kā mēs veidojam aktīvu nodarbinātības politiku. Agrāk tā bija galvenokārt pasīva, absorbējot dažādus sociālos šokus, bet tagad mēs esam izstrādājuši daudz aktīvāku darbības modeli. Itālijā ir lielas reformas, tiek reformēts darba tirgus, un to lielā mērā ir rosinājusi jauniešu garantijas sistēma. Mēs mēģinām panākt vienādāku darbības rādītāju rezultātu. Mūsu pieredze ar jauniešu garantiju sistēmām rāda, ka ir iespējams izveidot tīklu. Mūsu pieredze ir pozitīva, taču domāju, ka Eiropas platforma kopumā arī ir tikpat pozitīvi vērtējama. Un pastāv labas sadarbības starp dažādiem darbības līmeņiem. Paldies! Priekšsēdētājs iesaka pabeigt. Labi, man gan te ir ļoti daudz, kas ko teikt, taču mēģināšu beigt. Dati rāda, ka process turpinās, un tas būtu jātīsta tālāk lai sasniegtu pozitīvākus iespaidus un rezultātus. Ir jāuzsver nepieciešamība gūt panākumus šādās programmās ar ierobežotiem resursiem. Mēs tomēr esam panākuši labus rezultātus, un tas savukārt liecina, ka Eiropas Savienības darbība ir visai efektīva laikā, ka ir tik grūti aizmirst krīzes sekas. Paldies! Jūs varēsiet runāt vēl atbildot uz jautājumiem. Nevidas kundze, jūs jau vēlējāties par jauniešu jautājumu izteikties pirms brīža, nu vārds jums šobrīd. Nu, domājot par jauniešu bezdarbu, situācija īrijā ir eh, skumja, pie mums ir otrs augstākais eh, rādītājs Eiropā, viens no četriem jauniešiem ir bez darba, un tās reālās alternatīvas un tās iespējas, kas viņiem tiek piedāvātas ir eh, diezgan baisa. Daudzi sabojā veselību, vēl būdami jauni. Un tiek, eh, eh, principā viņiem, viņu izvēle galu beigās ir viens no diviem variantiem. Vai nu lēkt upē, vai nu lēkt līdz mašīnām, lēkties projām uz citu zemi. Uh, Un tieši šeit atklājas jauniešu garantijas lielā uh, nozīme, bet uh, neviens īsti nav uzņēmējis atbildību par tās uh, adekvātu īstenošanu. Ir, ja, ir zināmas sistēmas, uh, darbā iekārtošanas uh, uh, lietās, bet tur tiek piedāvāts minimāls simbolisks atbalsts, un cilvēkiem principā ir jāizdod vairāk naudas, nekā viņi var iegūt, apmeklējot šādas kursus, šādas konsultācijas un arī geogrāfiski bezdarbs Sīrijā ir ļoti eh, izteikts. Um, un ir vēl viena cilvēku kategorija, kuriem ies vēl ļaunāk, un tie ir vēl eh, tie, kas šobrīd ir bērni, kas eh, vēl tikai piedzims, un uh, reizēm pārņem tādu baisu sajūtu, domājot par to, kāda nākotnē mūs gaida, tā kā es noteikti uh, vēlētos, lai tiek izdarīts daudz lielāks spiediens uz valstu parlamentiem, uh, Mm, tā, lai netiktu, nenotiktu atrakstīšanās, atkatīšanās ar kaut kādām vispārīgām uh, simboliskām frāzēm. Ir nepieciešams atjaunot stabilas sociālās struktūras, uh, kas ir ar resursiem nodrošinātas, kur ir iespējams mācīties arodu, uh, dzīvē nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai vispār varētu runāt par to, ka mm, jaunajā paudzē ir kāda nākotne. Dod vārdu Vladimiram Mankam. Paldies! Cilvēki ļoti pozitīvi izsakās par šo programmu Slovākijā. Pēc sešiem mēnešiem 86% no cilvēkiem bija atraduši darbu. Tā bija liela, veiksmīga programma. Taču 16. gada programmā padome uzskatīja, ka mēs nevaram paredzēt izdevums, taču mēs nepiekāpāmies. Mums projekts bija jāizvērtē 15. gada decembrī, jo ministrijai bija pieejami dati. Diemžēl Izvērtējums vēl nav pabeigts, taču es vēlos teikt, ka kā gan padome var tā teikt, ka šis nav bijis veiksmes stāsts. Mēs nefinansējam daudz ko tādu, kas palīdzētu izaugsmēji un nodarbinātībai, tāpēc aicinu jūs būt solidāriem starp parlamentiem un parlamentam un um, padomēji parādīt, ka viņu uzskati nav vērā ņemami. Paldies! Paldies! Eh, dodos, eh, vēršos pie Izabelas Piresas, eh, vai jūs vēlētos ko piebilst runājot tieši par jauniešu problemātiku? Obrigada. Um, paldies! Jā, atsaucoties uz uh, to, ko pieminēju jau iepriekš, jauniešu bezdarbs. Es runāju par šīm problēmām, kuras uh, ir konstatētas šajā iniciatīvā. Uh, Pirmkārt jau tas, ka šī iniciatīva nesasniedz rezultātus, tātad eh, jautājums par to, kāda tad ir praktiskie rezultāti šai iniciatīvai. Mēs jau uzklausījām Itālijas piemēru un būtu interesanti paraudzīties, vai citās valstīs ir līdzīgi rezultāti vai galu galā eh, jauniešu bezdarbs eh, pazeminās vai pieaug, neskatoties uz šo iniciatīvu. Kā tad mēs varētu šo iniciatīvu uzlabot, lai rezultāti būtu labāki? Es runāju arī par to, kādas darba vietas tad tiek radītas šīs iniciatīvas ietvaros. Daudzos, daudzās valstīs ir radušās šīs tā tās augstās nedrošās darba vietas, kā jau minēju, Mums ir jāņem vērā arī tas, ka jo īpaši jaunā paudze dzīvo ļoti nedrošā uh, situācijā, bez cerībām uz labāku nākotni. Daudzi cilvēki uh, strādā prakses vietās bez atalgojuma un uh, šīs prakses virknējas viena aiz otras un uh, nekas neuzlabojas. Un uh, jāraugās, vai mēs nevarētu kaut ko tādu novērst un varbūt risināt uh, struktūrālā veidā šādas problēmas. Mēs nevaram atstāt uh, to visu tikai tādu pagaidu risinājumu uh, stadijā. Mums ir jādomā par struktūrāliem risinājumiem un jādomā arī par to, kā tas ietekmē budžeta diskusijas vai jauniešu nodarbinātība ir viena no lielajām prioritātēm vai tomēr nē un ar kādām tiesībām, tad mēs uh, vēlamies uh, šeit, uh, kādas tiesības vēlamies paredzēt arī jauniešiem šīs iniciatīvas ietvaros. Paldies! Šķiet, vairāk neviens nav lūdzis iespēju izteikties 107 kundze, vai jums ir kas piebilstams reaģēt uz klātsošo sacītu, sacīto? Nē, labi. Uh, tādā gadījumā nedaudz izmantošu savas priekšstādātāju privilēģijas, lai izteiktos kā vienkārši Eiropas parlamenta deputāts. Tik tiešām jauniešu bezdarbs draud sagraut to uzticības kredītu, kāds mums vēl ir atlicis sabiedrības acīs un atsevišķās valstīs, tā ir puse jauniešu, kas staigā apkārt bez darba, mm, izņemot varbūt tos gadījumus, kad uh, Eh, ko tajā, un kā likums eh, labāka situācija tajās valstīs, kur ir šī te senā eh, izglītības un prakses apvienošanas tradīcija - Vācija, Austrija, arī Nīderlanda. Un nesen tika balsots par kādu pilotprojektu, kur nolūks ir popularizēt jauniešu mobilitāti. Uh, jo ne visi ir pietiekami, pietiekami ambiciozi un, un, un godkārīgi un iespējami apveltīti, lai iesaistītos Erasmus programmā. Um, un tā doma ir tāda, ka šeit piedāvāsim profesionālās izglītības audzēkņiem prakses vietu, mācekļa vietu uz gadu kādā citā Eiropas Savienības valstī eksperimentālā kārtā, jo redziet, šāda te praktikantu mobilitāte to visu apgrūtina tas, ka 28 valstīs ir 28 dažādi regulējumi, kas skar šāda, šo te mācību praksi, to, kā tā ir iespējama, kā tā notiek, un līdzās varbūt šai iniciatīvai varam domāt par kādiem turpmākiem konkrētiem priekšlikumiem un Mm, uz, eh, nu, tas, tas nav ilgspējīgi turpināt eh, runāt par vienoto tirgu, ja ir 28 atšķirīgi spēles noteikumi nodokļu jomā, nodarbinātības jomā, eh, lielā mērā profesionālās izglītības jomā. Un, nu, šeit sākumā eksperimentālā kārtā, bet varbūt laika gaitā komisija nāktu klajā ar priekšlikumu profesionālās izglītības iestādēm, uh, um, un taptu šādi te īpaši pielāgoti, īpaši specializēti mācību centri uh, šādiem te praktikantiem no citām uh, Eiropas Savienības valstīm. Uh, tā, šeit tā tad noteikti būtu iespēja jauniešiem mācīties, apgūt ārodu, iepazīt dzīvi citā valstī, citas valsts varbūt kultūru, valodu apgūt. Un mēs to noteikti vēlētos izmēģināt. Nu, vēl, protams, ir jādomā par to, kādi ir, ir tie apstākļi, kas uh, mums varētu traucēt šai iecerē, um, bet esam pārliecības un apņēmības pilni, ka tas ir iespējams, lai dotu iespēju mūsu jauniešiem sekmīgi uzsākt darba dzīvi. Nu, lūk. Tāds varētu būt beidzamais izteikums no mums, eh, Eiropas parlamenta puses. Jā, eh, neapšaubāmi. Es vienkārši centos sniegt tādu kvantitatīvu ieskatu šī brīža situācijā. Un eh, tas ir tikai viens tāds aspekts, viena prizma, caur kuru aplūkot jauniešu bezdarba problemātiku. Uh, Protams, struktūrāli pasākumi, mūsu rūpniecības, ražošanas, investīciju, finanšu politika ir citi lauki, kur eh, nepieciešami uzlabojumi. Un šis eh, pasākums, šis projekts ir viens no tiem retajiem, kas ir devis praktisku rezultātu šajā Eh, strikti eh, fiksētajā, fragmentētajā realitātē, kādā joprojām dzīvojam. Eh, šāda mm, apmaiņas prakses sistēma ir gluži jauna, bet tā jau ir devusi labus rezultātus. Mm, ir arī mm, tādi pieticīgāki veidi, kā palīdzēt vienkārši mācību kursu, konsultāciju, izteiksmē. Es varētu nosaukt uh, vairākus uh, pasākumus, kas sekmīgi tiek piedāvāti skolu beidzējiem, mm, kas neveiksmīgi joprojām uh, ir darba tirgū. Praksa, praksa ir, ir pirmais solītis tikai šajā ceļā uz, uz nodarbinātību ir uh, prakses līgumu sistēma dažviet. Un pateicoties mūsu šai politiskajai pieejai, ieviešot šādus prakses darba līgumus, mēs esam spējuši no uh, dot iespēju daudziem jauniešiem tverot katru šo, šo projektu vai ierosmi individuāli, kā ir skaidrs, ka to nepietiek. Bet ir svarīgi atzīmēt, ka neskatoties uz visiem milzīgajiem šķēršļiem un grūtībām, ar ko saskaramies, manuprāt, būtu liela kļūda norakstīt jauniešu iniciatīvu kā kaut ko neefektīvu vai neadekvātu. Mūsuprāt, eh, tas ir instruments, kas ir eh, jāsaglabā un jālieto arī nākotnē. Līdzekļi ir ierobežoti tomēr. Tie ir. Mums ir eh, jādomā ilgtermiņā, jāspēj saskatīt situāciju kopumā Un, protams, nodarbinātība, darba, tirgus, tautsaimniecība, rūpniecības politika, investīcija politika, tie ir daudz plašāki mm, no tādi jautājumi, kuri nepieciešama rīcība, lai patiesi palīdzētu jauniešiem. Paldies! Paldies! Līdz ar to varam nonākt pie secinājumiem šī bija īpaši tāda bagātinoša viedokļa apmaiņa, pasakos ik vienam, kurš aktīvi piedalījās, kā Eiropas parlamenta deputātam, tā valstu parlamentu deputātiem. E, Tomā kundze mm, izteicās par daudzgadu finanšu mm, programmas e, pārskatīšanu, norādīja uz jauniem tādiem e, elementiem, Uh, kam viņi ir pievērsus uzmanību tagad, uh, arī mūsu diskusijā izgaismojās uh, šādi papildu aspekti, kam būtu pievēršama uzmanība. Elbrekt kungs nesen atzīmēs 20 darba gadu jubileju komisijā. Un dalījās ļoti vērtīgos ieskatos kaut arī nekad nav. Uh, un kaut, kaut gan nekad uh, Eiropas vājums un nespēks nav tik uzskatām atklājies uh, Eiropiešu acīm kā tagad pēdējā laikā. Um, Tamā kundze, lūdzu, kādi būtu jūsu secinājumi? Paldies, es jums gribētu pateikties uh, Rongranžon kundzei, Vilie kungam un Insertī kundzei. Jūs ļoti interesanti runājāt un uh, mēs, uh, protams, izskatīsim visu to, ko jūs teicāt un arī jūsu priekšlikums. Uh, daudziem no tiem būtu nepieciešama līguma pārskatīšana. Jā, par to var runāt. Nu jā, pajautāsim Kameronam, kā tad pārskatīt līgums. Jā, tā ir laba ideja. Katrā gadījumā ir idejas, kas varētu iezīmēties kā perspektīvas vai, piemēram, tiešāka pieeja pašvaldībām, Eiropas Savienības līdzekļiem um, un Eiropas Savienības budžetam. Tā būtu ideja. Tad ir vēl debates. Uh, kas noteikti turpināsies budžeta komitejā, bet ja Obrecht kungs būtu klāt, eh, bet varu runāt par to, ko viņš teikt, ja viņš ir līdzreferents, viņš runātu par spēles noteikumiem, piemēram, kohēzijas fondi noteikumi, kas ir iekļauti daudzgadu finanšu schēmā 2014 līdz 2020 gadam, nosaka, ka mēs nevaram uh, iebāzt pirkstus nacionālajās aploksnēs un izņemt no turienes kaut kādus līdzekļus. Jā, protams, mēs gribējām uh, šo pārskatīšanu, jo mēs redzējām, ka 2016. gadā uh, vairs uh, finanšu schēma neatbildīs um, pastāvošajai situācijai, ko gan noteikti ir jāievēro. Un kad gal galā es gribētu noslēgt ar kaut ko pozitīvu, mēs redzam, ka jauniešu um, garantija nav bijusi nekāda burvju nojiņa, bet tādas vienkārši nav. Ja var tā teikt, eh, jā, tā bija parlamenta prasība piedāvojot uh, konkrētus uh, fondus līdzekļus, uh, lai apkarot jauniešu bezdarbu, mēs varam tikai ar nožēlu secināt, ka uh, um, nepilni divi gadi ir uh, pagājuši, un jau šis viss ir uh, tā kā izsmelts. Un uh, divi gadi pēc uzsākšanas ir jāizvērtē, nu, tā jau nav tāda nopietna izvērtēšana, nu labi. Daudz par ko būtu diskutēt, bet esiet droši, ka mēs esam rūpīgi pierakstījuši visu teikto un ne kautrējieties arī rakstiski dot savu ieguldījumu, ja jums ir kādas idejas, eh, tās mēs noteikti ar prieku izskatīsim budžeta komitejā. Un eh, galvenais, eh, neaizmirstiet, kā to, to gribu teikt Somijas deputātei, nav labi likt uzsvar tikai uz vienu prioritāti, jo budžeta pozīcijas, kas visvairāk cieta, um, ir šīs ārējās darbības budžetā, un tagad tās atkal atgriežas ar jaunu budžetu, tātad eh, esiet uzmanīgi, nevar piedāvāt tikai vienu prioritāti eh, budžetā, arī nacionālā līmenī nav tāda budžeta, kur ir tikai viena politiskā prioritāte. To mēs redzam, ka ja mēs eh, pilnībā apturam kaut kādu iejaukšanos Uh, vai palīdzību valsts līmenī, tad zinām, ka tajā jomā būs nākamā krīze. Mums, protams, ir vienlaicīgi jārisina steidzamie jautājumi, ir jāsaglabā budžeta struktūras, tās jāpārvalda, un to mēs arī censīsimies darīt šīs pārskatīšanas kontekstā. Paldies, priekšsēdētāji! Donc, uh... Tātad mēs noslēgsim šo uh, starpelementāro komiteju un personīgi gribētu izteikt vēlmi, lai mums būtu vēl vairāk iespējas tikties ar Nacionālo parlamentu deputātiem šeit Eiropas parlamentā. Mums Eiropas deputātiem problēma ir tāda, ka Eiropa nespēja runāt ar eiropiešiem. Un, ja mums rīt būtu jāizskaidro Eiropas budžets eiropiešiem, tad, manuprāt, tas būtu diezgan sarežģīts uzdevums. Un mums ir pienākums izstrādāt budžetu un nobalsot par tādu budžetu, kas uh, būtu saprotams un skaidrs uh, tiem iedzīvotājiem, kurus mēs pārstāvam. Un man šķiet, ka šeit mums ir daudz vēl ko uzlabot. Budžets tikai pauž eh, politisko gribu un vīziju. Mēs ar to nevaram visu atrisināt ir arī institucionāls problēmas un pārvaldības problēmas. Un no šī viedokļa Eiropai vēl ir daudz darāma. Vai tātad mums ir jāparāda, ka tie līdzekļi, kurus izmantojam uh, Eiropas budžetā, uh, kaut ko arī sasniedz. Nav jēgas prasīt no dalību valstīm uh, Uh, ieguldījumu, lai to pēc tam uh, dotu atpakaļ, uh, uzliekot noteikumus, kas bieži vien ir ļoti grūti izpildām vietējiem līmeņiem un to, kāpēc veidot to tik sarežģītu. Tātad mums noteikti ir tagad jāsaprot, ka esam cikla noslēgumā mēs redzam, ka budžetā tikai uh, izdevumu sadaļa funkcionē. Un mēs nediskutējam par ieņēmumiem. Mēs esam dalību valstu uh, žēlastības ziņā. Un uh, tāpēc, ka ir šīs te septiņu gadu rāmis. Eiropas parlaments ir atbildības atbildīgs, un mēs E, savu atbildību arī uzņemsimies, pārskatot daudzgadu finanšu schēmu. Bet uh, tur vēl viss nav, ar to vēl viss nebūs izdarīts. Mums būs jāizdara spiediens arī uz valdībām, uz valdu, valstu un valdību vadītājiem. Un uh, būtu labi, ja mēs uh, kādreiz varētu vērsties pie Eiropiešiem. Uh, Un ir ta, skaidrs tas, ka šis rāmis, šis juridiskais pamats uh, ir tik strikts un neelastīgs, ka mēs nevaram uh, reaģēt uz krīzes situācijām. Un tas uh, rada iespēju, ka Eiropas Savienība ir nespējīga. Un, protams, tas uh, tikai veicina populismu un eirofobiju. Mūsu uzdevums ir parādīt, ka mēs spējam uh, stāties pretī šai situācijai, ar kur saskaramies, varam noteikt eh, prioritātes un izvēlēties. Un tāds ir mūsu pienākums. Un nešaubos, ka mēs to arī pildīsim. Paldies par uh, dalību šajā pasākumā. Budžets atspoguļo realitāti un pol politikā realitāte bieži vien ir opozīcijā. Drosmi visiem!